Uh, so good afternoon, everybody. Labdien, kolēģi! Domāju, ka mēs varam sākt uh, mūsu sanāksmi. Ir diezgan maz ēnu referenti ieradušies, uh, tomēr referenti ir klātsoši, un tas ir svarīgākais. Uh, Viens Diangs, jūs varētu pārsēsties pirmajos solos, tomēr varbūt ir jau par vēlu to ierosināt. Ir Konēna Langas kundze, kura pārstāv Švāba kungu, kā arī Vilgārs kundze nav ieradusies un viņa uh, pārstāvēs uh, eh, Rošvārkungs, uh, eh, Rūskundze arī nav ieradusies. Es uh, savukārt uh, runāšu Bīlēnkunga vietā šajā pēcpusdienā. Uh, līdz ar to šeit ir ļoti spēcīga rezerves komanda. Un uh, es arī aicinu Van uh, Freudē kundzi no uh, DJ Justice, uh, no patērētāju vienības, no nodaļas, laipni lūgtu, un laipni lūdzu arī jūsu komandu mūsu sanāksmē. Vēlējos tikai visiem atgādināt, Eh, sveicinu arī eh, mūsu eh, interneta auditoriju, kā vienmēr. Un vēlējos arī paziņot, ka mūsu apkārtraksts ir pieejams arī komitejas locekļiem, un ja kāds no internets klausītājiem, skatītājiem vēlas ar to iepazīties, tad jūs ar to varat darīt parlamenta mājaslapā. Katru mēnesi jūs saņemsiet paziņojumu no šīs komitejas, kur būs minēts, minēts visas aktivitātes, kas ir aktuāls. Ir eh, pašu iniciatīvas ziņojums, ar kur īpaši nodarbojas eh, koordinātori, un ir eh, vairāki svarīgi jautājumi, kas ir saistīti ar negodīgu komerc praksi, jo sevišķi saistībā ar B2B praksi, kā arī maldinošām reklāmām, un, un arī citi svarīgi jautājumi, ar kuriem nodarbojas Dejanga kungs. Un mēs zinām, ka ir saikne arī ar komisijas paziņojumu par negodīgu praksi no patērētāju skatu punkta. Un tagad ziņojuma projekts no Denisa Dijonga. Un tad arī uh, uzklausīsim uh, ēnu referentus. Mrs. Ruler, Mrs. Ruler has arrived just in time. Rūlas kundze ir ieradusies, uh, līdz ar to ir uh, gandrīz uh, visi uh, grupu pārstāvji. Ja eh, jūs vēlaties eh, eh, kļūt par ēnu referenti, tad jūs to varat darīt. Denis, lūdzu, tagad dodu jums vārdu, lai jūs varētu iepazīstināt ar savām idejām. Lies paldies, Malkolm! Man tik tiešām ir liels prieks iezināt ar šo ziņojumu, un no sākuma es nākšu klajā ar konkrētu piemēru Eh, kas eh, komisijā sniedza nacionālais eh, kontaktpunkts? Ir uzņēmums World Business Group, tas ir kompānija apvienojums. Un bija vairākas sūdzības no uzņēmumiem, kuri bija kļuvuši par upuriem šīs, šīs kompānijas praksē. Un doma ir tāda, ka attiecīgās, attiecīgie uzņēmumi uh, Viņiem tika uh, lūgts uh, pārbaudīt datus Euro Business uh, Guides un uh, ziņot par šiem uh, datiem. Un kā Eiropas parlamenta deputāts arī es uh, ļoti bieži saņemu dažādus uh, lūgumus pārbaudīt par to, vai kādi dati reģistros ir pareizi. Un man atbilde vienmēr ir tāda, ka tie ir pareizi vai nepareizi, tomēr es vienmēr arī piebilstu, ka tas nekādā veidā Uh, nav uh, kaut kas uh, tāds, uz ko var pilnībā paļauties. Uh, šie uzņēmumi to nav darījuši. Viņi vienkārši ir uh, paziņojuši, ka visi dati ir pareizi, un uzreiz uh, viņi uh, ir uh, tātad, uh, uh, tādā veidā ir uh, noslēguši uh, milzīgu, milzīgu apjomu uh, līgumus. Uh, vienkārši par to, ka viņiem vienādi šajā konkrētajā reģistrā. Un interesantais saistībā ar šo lietu ir uh, netik daudz prakse uh, kā tāda Tāpēc, ka e, tas ir plašinās. Drīzāk jau tas, ka šie maksājumi tika veikti uz banku kontiem Nīderlandē. Un e, no e, šī bankas konta izējošā nauda, skaidrā, skaidrā naudā, tā tika uh, nosūtīta uz Lielbritāniju, Ungāriju, Spāniju un Rumāniju. Un uh, Ceļējumēji bija tātad eh, eh, saistītās kompānijas ar eh, offshore kontiem, un šis te, šī vis, visa sarežģītā lieta kļuva starptautiska, daudz sarežģītāka, un tātad uzņēmumu kopa, kas ir aiz šīs Eurobusiness Guide, viņām, tātad iz, viņas izveidoja arī zvanu centru Rumānijā, un 500 tūkstoši eiro eh, tika eh, eh, sniegti arī dažādiem šī zvanu centra darbiniekiem, un tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas, ko var redzēt saistībā ar iznošanas iestādēm, tas, ka pirmkārt ir vienmēr ļoti sarežģīti uzsākt tad, šādus noziegumus un ir ir, ir sarežģīti pētīt šādus noziegumus, un tur, tas ir starptautiskais eh, mērogs, un to visu ir ļoti sarežģīti izpētīt. Tas arī liecina par to, ka Eiropā attiecībā uz šo konkrēto noziegumu uh, lietu, uz šo noziedzīgo praksi, ir ļoti slikti attīstīta sistēma, un es domāju, ka mums šajā jomā vajadzētu veikt eh, kvalitatīvu grupas darbu, lai mēs varētu uh, uzlabot uh, dalībvalstu uh, darbību un sadarbību šajā jomā. Uh, tas nav nenozīmīgs ekonomisks uh, fenomens. Mums ir skaitļi no Nīderlandes uh, - 400 miljoni gadā. Tā ir summa, ko uzņēmumi zaudē šos negodīgās prakses dēļ. Uh, Tā ir milzīga summa, jo sevišķi krīzes laikos. Un tā, tas ir slikti izmantota nauda, ja tā nonāk noziedznieku rokās. Un e, šo te skaidru, tad tas ir e, Niderlandē, to, un, bet ja mēs runājam par Eiropu, tad to var daudzas reizes um, pareizināt. Un tā ir milzīga nauda. Un ziņojumā savukārt es eh, ierosinu pirmkārt veikt eh, prevencijas pasākumus, ir ierosināt vairāki konkrēti pasākumi tieši saistībā ar prevenciju. Ir jāveic informācijas apmaiņa dalībvalsts starpā, bet tāpēc ir nepieciešams šie eh, nacionālajie uh, punkti. Katrā dalībvalstī šāds punkts pasāv Niderlandē un ir ārkārtīgi svarīgi uzņēmu, uzņēmējiem, kuri uh, dažkārt uh, tiešām cieši no tā, kas notiek tad viņi. Tātad bieži vien uzņēmēji neredz šādas kriminālas intereses. Un es esmu arī bijis šajā Nīderlandes eh, punktā, eh, kur tika atskaņots eh, viens no šiem telefonu zvaniem, ko mēs saņēmām no uzņēmēja, kurš patiesībā raudāja šajā telefonu sarunā, sakot, ka uh, ka viņam bija tik ārkārtīgi bail un viņu tiešām pazemoja šī negodīgā prakse, un šis tā, eh, punkts varētu eh, palīdzēt. Ne tikai sniedzot padomus, sakot, eh, nemaksājiet, nemaksājiet, tas ir galvenais vēstījums, kas tiek sniegts šādiem uzņēmējiem. Un arī ir jāreģistrē tās, kas notiek, un ir arī jāsaglabā šāja eh, dati, tie jāizsaka, un tas var arī palīdzēt tiesības sargājošajām iestādēm atzīt, ka tas nav bijis kāds eh, atsevišķs incidents, tomēr tas ir vesels eh, modelis, kas tiek plaši izmantots. Un es arī vēlētos ierosināt publisko-privāto sadarbību. Mūsuprāt, tā ir ļoti jā, laba veida sadarbība šajā konkrētā jomā, tāpēc, ka. Uh, ir ļoti cieši jāsadarbojas eh, kopā ar darba eh, devēju organizācijām, kuras var izmantot savas zināšanas un prasmes. Uh, Un eh, vismaz Nīderlandē tas eh, ļoti labi darbojas, un es to ierosinu šajā eh, ziņojumā, lai arī citas valsts to varētu izmantot. Un mums ir nepieciešams arī melnais saraksts ar šīm krāpnieciskajām kompānijām, jo sevišķi, ja tās darbojas viens dalībvalsts ietvaros, un Eiropolam ir jākļūst aktīvam, jāiesaistās, un arī tad ir jāskatās, kas realizē šīs kriminālās prakses, kā piemēram tad, kādas autorīsība aģentūras un bankas, tāpēc, ka viņiem visiem ir loma tādā ziņā, ka Um, tad, tad uh, viņi var palīdzēt uh, mums pārtraukt to, ka viņi ir daļa no šīs problēmas kā tādas. Bet attiecībā uz izsanošanu es jau iepriekš minēju, ka kopumā uh, izmeklēšanas iestādes īpaši nevēlas pieskarties šim jautājumam, jo tur iesaistīts liels darbs, ir sarežģīti savākt pierādījumus, un ja jūs neko nedarāt, tad tas nekļūs nekādā ziņā par prioritāti nacionālā līmenī, un tāpēc mēs uzskatām, ka uh, un ka ir jāpanāk vienošanās starp uh, vadlīnijām, varbūt komisija var uh, sagatavot īstenošanas vadlīnijas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Citādāk uh, tā nekļūst par pareizo prioritāti, un, protams, ka nepieciešami arī sodi ir jāgarantē, ka šāda veida prakse, uh, tā tiek sodīta ar likumu, un dažkārt uh, ir uh, grūti uh, tiesības sargājušajām iestādēm atrast uh, kādas atsauces uz krāpšanu. Uh, vai uz kādiem citiem līdzīgiem mm, nodarījumiem. Tas īsti neatbilst reālajai situācijai. Un tāpēc mēs uh, uzsvērām to, ka dažās valstīs, piemēram, Bēļģijā, Austrijā, ir konkrēti tiesība akti, kas ir um, mērķēti uz uh, šādu veidu nodarījumiem, un tādā veidā um, tiesību sargājušajām iestādēm ir daudz vienkāršāk rīkoties. Uh, Uh, uzņēmumu reģistrēšana ir ļoti svarīga, jo krāpnieciskas uh, kompānijas uh, ir um, jānosaka, ka tad, ja ir kāda aizdomīga rīcība vai ir kādas norādes uz krāpniecisku praksi, tas ir arī jau pēc iespējas ātrāk jāatzīst. Un tātad parāda pieziņas aģentūras arī tām ir liela loma visā šajā sektorā. Un mums ir tiešām arī vajadzētu kontrolēt šīs aģentūras. Kā arī strīdu izšķiršana pietrūkst. Un uh, ziņojumā vēl ir minēts, uh, uh, ir neliela mm, sadaļa par sabiedrisko sadarbību, tāpēc, ka mēs nevaram teikt, ka visi apstājas pie Eiropas robežām. Pastāv starptautiskas iniciatīvas, un jo sevišķi, kā jau ziņojumā minēju, ir starptautiskā mārketinga darba grupa, kas ir neformāla darba grupa. Tā ir ārkārtīgi efektīva savā darbā, jo tā sastrādājas veiksmīgi, un ir arī eh, norādes eh, uz eh, uzņēmumiem, piemēram, Nigērijā. Ir skaidrs, ka Eiropā nevar atris, atrisināt šo jautājumu, nepieciešama sadarbība ar citām valstīm, un arī Kanāda un ASV šajā ziņā ir svarīgas valstis, un tas ir tas, ko es beigās esmu uzsvēris. Man, man nebija vairāk vietas eh, kaut ko teikt par salīdzinošo um, reklāmu. Tā ir daļa no kom komisijas uh, paziņojuma. Es uh, drīzāk kā prioritāti vēlētos uh, izmantot uh, savu ziņojumu. Tas jau ir nedaudz uh, garāks, uh, kā ir pieņemts dēļ problēmām, uz, uz kurām iepriekš atsaucos. Protams, attiecībā uz grozījumiem eh, man pilnīgi nav nekādu uh, problēmu, uh, ja ir kādi uh, grozījumi. Es arī tos varu iekļaut, tad, ja vēlaties atrisināt kādus konkrētus jautājumus attiecībā uz salīdzinošo reklāmu. Un visbeidzot, laika grafiks. Uh, Eh, jaunākais, kur esmu saņēmis, bet iespējams, eh, ka sekretariāts var eh, pārbaudīt, vai es runāju pareizi. Tātad, tātad 18. jūnijas ir mm, termiņš grozījumu iesniegšanai pēcpusdienā. Grozījuma apsvēršana ir 15. septembrī pēc vasaras brīvdienām. 25. septembrī tātad grozījuma pie, pieņemšana, IMCO pieņemšanā, tad IMCO komitejā pieņemšana, un pēc tam oktobrī balsojums plenārsēdē. Bet, jebkurā gadījumā, sekretārās man var palabot, ja kļūdos. Yes, thank you very much. Yes, we... Eh, paldies! Mēs te konsultējāmies savā eh, starpā. 8. un 9. jūlijā būs eh, pirmā grozījumu apsvēršana, bet jebkurā gadījumā jūs sasādēsieties ar ēnu referentiem. Tas ir arī atkarīgs eh, no tā, cik daudz mums darba mums ir paredzēts 8. un 9. jūlijā. Lielas eh, paldies! Es domāju, ka eh, tas bija ļoti skaidrs paskaidrojums. Un tas ir arī ļoti veiksmīgas rekomendācijas, kā parasti ar pašinstīvas ziņojumiem. Referentam ir jābūt ārkārtīgi kodolīgam, un tāpēc pastāv iespēja Eh, pievienot uh, citas uh, tēmas uh, ziņojumam, un referenti, protams, to arī saprot, un līdz ar to ir skaidrs, ka arī ēna referenta ļoti, loma ir ļoti svarīga. Un uh, to mēs redzējām, piemēram, saistībā ar Foksa kunga ziņojumu un par grozījumiem, kurus mēs šorīt pieņēmām. Sakārt, ja tagad uzklausīsim uh, Koren uh, Langens kundzi Švāba kunga uh, vārdā. Jā, ja, <clears throat> sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine verehrten. Paldies, priekšsēdētāj kungs, darbie kolēģi. Vispirms es vēlētos eh, atvainoties eh, Šāva kundze vārdā, kurš eh, šobrīd nevar būt klāt. Paldies, Leonga kungs, par jūsu ziņojumu. Es gribēju piebilst eh, divas lietas. Lai eh, Tātad mēs šeit runājam par eh, uzņēmumu aizsardzību pret maldinošu ticniecības praksi un efektīvas tiesību aktu īstenošanas nodrošināšanu. Šāba kungam jau bija vairākas bažas par šo jautājumu attiecībā uz maldinošu ticniecības praksi, jo viss tas veids nav skaidrs. Kur tad būtu tie uzņēmumi, kas būtu jāiekļau šajā sarakstā? Kurš lems par to? Kurš no uh, uzņēmumiem būtu jāiekļauj? Praksē ļoti bieži uh, mainās. Uh, juridiskā adrese un, un faktiskā adrese, un uh, kā, kā tad to visu īstenot? Tad kā tad mēs varētu uh, to visu īstenot, uh, ja ir šī maldinošā reklāma? Runājot par koordinēto informācijas apmaiņu uh, starp administrācijas institūcijām. Te būtu jābūt arī nu, valstiskai pieejai ar datu bāzi, kas darbotos ar komisijas starpniecību. jo m, mm, pretējā gadījumā nevienmēr uh, pa, tiks panākts vēlamais rezultāts. Piemēram, uh, netiks apkarot finanšu krīze un radīsies tikai papildu grūtības šādā gadījumā. Tāpat ir arī citas iespējas, kuras uh, vajadzētu izmantot cīņā ar šīm problēmām. Uh, varētu risināt individuālus jautājumus ar grozījumu starpniecību, un mēs arī to darīsim, diskutējot ar referentiem. Eh, paldies, eh, Langens eh, kundzei. Tātad vai nākamā runātāja vēlas jau tagad izteikties? Paldies, Frestēja kungs. Paldies mūsu referentēm. Manuprāt, tas ir izcils darbs, un tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Un Skotijā un visā pārējā apvienotās karalistas teritorijā ir uh, daudz uzņēmēju, kurus ir ietekmējuši šī prakse, un es eh, domāju, ka jums ir taisnība attiecībā uz eh, jūsu ziņojumu D punktu eh, par to, ka bieži vien cilvēki kaunās, tāpēc, ka viņi ir izdarījuši iespējams kaut ko nelegālu, kaut arī ne to neapzinās. Tātad ir cilvēki, kuri stāvēs visām šīm negodīgajām praksēm, Tas viss rada reāls problēmas, jo cilvēki jūt, eh, ka uz viņiem tiek izdarīts milzīgs eh, spiediens eh, un nāk oficiāls vēstures no juristiem un tā tālāk. Līdz ar to mums ir tiešām ir jārisina šī problēma. Un tāpēc es strādāju Eiropas līmenī, lai kaut ko panāktu šajā jomā, un tas tiešām būtu noderīgi jūtu ehm, tātad, ziņojumā minēt citu valstu praksi. Un man arī patīk tas, ka ir šis melnais saraksts ar uzņēmumiem un kā mēs varam dalīties šajā informācijā. Es vēlējos uh, Iespējams, iepriekš par to nerunāju, tātad vai solvit ir uh, kāda uh, loma šajā procesā dalībvalstīs, vai to var uh, pastāv izmantot kā kaut ko tādu, uh, uh, kas uh, var palīdzēt uzņēmumiem, kuriem uh, ir uh, problēmas. Es nebiju droša, uh, kāda ir jūsu attieksme pret to, bet iespējams uh, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu izmantot. Tas tāds instruments, kas jau ir mūsu rīcībā, un to var izmantot uh, problēmu risināšanā. Un es vēlos arī paust savu atbalstu. Uh, šīm punktām. Tas ir tiešām ļoti nepieciešams un ir svarīgi eh, arī tas, ko mēs eh, darām eh, šajā darbā. Iespējams, um, tad ir skaidrs, ka uz mums ir izdarīts liels lobby spiediens un cilvēki domā, ka mēs uh, neveicam pietiekami daudz uh, aktivitāšu. Ko īsti Eiropas Savienība var iesākt? Un, ja mēs varam panākt ietekmi, tad tas būtu ļoti labi, jo mēs jau kurā gadījumā virzāmies uh, uz Eiropas parlamentu vēlēšanām nākamajā gadā. Paldies! Paldies! Paldies, ka paplašinājāt mūsu um, vārnīcas zināšanas. Tagad Rušvāra kungs. Paldies, um, priekšsēdētāj kungs. Paldies, Junga um, kungs, par um, šo darbu, ko esam veikuši kopā. Jums taisnība, sakot, uh, ka ir. Uh, nācies saskatīties ar ļoti dažādām situācijām un nevienmēr ļoti vienkāršām situācijām. Un arī paši uh, deputāti varbūt ir saskārušies individuāli ar šādiem gadījumiem. Jebkurā gadījumā, manuprāt, noteikti izdosies panākt kompromisu, kā piemēram uh, sadarbības jautājumos starp dalībvalstīm. Es domāju, ka būtu vēlams pēc iespējas uh, ātrāk saņemt um, komisijas uh, atzinumu par šo jautājumu, jo un tad ir vēlama labāk koordinēšanās šajā jautājumā. Tāpat sadarbība ar trešajām valstīm ir apsveicama, kā arī jūs uh, to minējāt, uh, Jonga kungs savā runā, tad ir jāveicina ziņošanas un brīdināšanas mehānismi, kas būtu pietiekoši efektīvi arī ar tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Protams, ir arī jautājumi, par kuriem vēl vajadzētu debatēt. Dažus no šiem jautājumiem minējuši jau kolēģi. Es tik tiešām uzskatu, ka pašlaik ir ļoti būtiski ieviest maldinošo prakšu, melno sarakstu ir prakses, kuras mēs visi zinām, un tagad tās būtu beig beigās jāiekļauj šādā sarakstā. Un šāds uh, melnais saraksts ar uh, marnošiem praksēm tad pārvērstos, uh, eh, vai, vai tas pārvērstos par uh, kompāniju un nu, uzņēmumu melno sarakstu. Es nezinu, vai šeit varētu runāt par stigmatizēšanu šajā sakarā. Um varētu dažkārt uh, uh, teikt, ka uzņēmuma prakse, uzņēmuma prakses ietveros notiek šāda maldināšana, bet tā pat par sevi nav maldinoša prakse. Tas nevienmēr tas ir tā pašsaprotami. Un nevienmēr iespējams tā skaidri definēt, uh, kurā brīdī uzņēmums ir vai nav nodarbojas ar šādu maldinošu praksi. Jebkurā gadījumā tas varētu uh, patērēt ļoti daudz resursu šāda veida um, Um, procedūra. Septītajā punktā jūs minat uh, pastu un telefonu pakalpojumus uh, sniedzējus. Tātad pastam būtu, vai pastam būtu jākontrolē saturs uh, tam, ko sūta pasta pakalpojumu sniedzēji, nu, es par to neesmu pārliecināts. Domāju, tas nebūtu īstenojams. Vēl ir ļoti sensitīvs, delikāts jautājums, Proti, jūs arī par to runājāt, eh, De Jonga kungs eh, savā um, projektā, kā uh, eh, riekoties uh, biznes to biznes um, prakses gadījumā, ja šobrīd mēs runājam vairāk um, biznes. Uh, to consumer, tātad um, uzņēmums patērētājs um, kontekstā. Uh, ja mēs pieņemam, ka mēs ātri varētu vienoties par direktīvas paplašināšanu BB vai BC, tātad abos minētajos gadījumos, plus vēl būs arī ziņojums par šīs direktīvas eh, izvērtējumu, par maldinošo tirzniecības praksi. Tātad, eh, ja mēs eh, strādājam ar šo B uz C direktīvu, tad kā e, rīkoties pārējā kontekstā. 16. punktā jūs runājat par šo kolektīvo prasību celšanu. Šeit e, mums nav vienprātības un arī atsevišķās politiskajās grupās nav vienprātības. Ja um, mēs rīkojamies šādi, varbūt, ka laika grafika ziņā būtu vēlamāk um, izrunāt līdz galam šos jautājumus, vienoties par kopīgu pozīciju, pozīciju un pēc tam domāt par to, kā tad šo uh, kolektīvo prasību celšanu mēs varētu iekļaut šajā aptvērumā, skatoties šās, šīs mādošās cienītības prakses kontekstā. Lūk, tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Es uh, apsveicu, esmu gandarīts par jūsu atvērtību. Um, De Jonga kungs eh, strādā šajā jautājumā. Uh, thank you very much. Um... Lielas paldies, Heidi Ruler. Lielas paldies. Es vēlējos pateikties Dienkungam. Uh, šajā darbā ir iekļauta ļoti laba analīze un arī rodas jautājumi. Jā, kuri ir mūsu darba fokus, lai gan dažkārt tā varat arī nelikties. Un, jo īpaši uz šo adrešu grāmatiņu uzņēmumu šī problēma atgriež, atgriežās un atgriežās pēdējo dažu gadu laikā. Jūsu uzskatītās problēmas ir nopietnas, nav nepieciešama nekādi pierādījumi, ja iesaistītās summas ir nelielas un arī vēl citas problēma jomas. Es esmu priecīga, ka referents šos jautājumus ir uzsvērs. Maziem vidējiem uzņēmumiem kļūst skaidrs, ka šeit Eiropas parlamentā mēs nopietni uztaram viņu problēmas un mēģinām darīt kaut ko to labā. Man gan ir zināmi jautājumi par ierosinātajiem risinājumiem. Protams, ir nepieciešama labāka sadarbības starp dalību valstīm, tas ir svarīgi, arī labās prakses apmaiņa ir liederīga, bet kā būtu ar starptautisko darba grupu, es domāju, arī tas būtu svarīgi. Bet, kā jau iepriekšējais runātājs norādīja, tad man ir problēmas ar šo melno sarakstu, uh, un arī uzskaitas procedūru, jo mēs īsti nezinām, kāda ir juridiskā procedūra. Mums ir nepieciešams šeit noturēt nopietnu diskusiju, lai palūkotu, kā mēs varētu rast šīs problēmas risinājumu. Jūs arī uzdevāt jautājumu par šo B2B vai uzņēmums uzņēmumam pieeju. Mēs jau šo jautājumu apspriedam arī citas direktīvas kontekstā, un to laik daudzi kolēģi lūdza, lai direktīva tika paplašināta arī uz uzņēmumus. Uzņēmumam pie, bet tas netika atbalstīts. Rodas jautājums, kādēļ mēs a, to jā, tagad atkal paceļam. Tas ir tāds a, jautājums, kas rada, a, kas ir diezgan strīdīgs. Un ir skaidrs, ka to nevar atrisināt tādā uh, atsevišķā individuālā veidā tīri iesaistīto summu apjomu dēļ. Es ceru, ka mēs spēsim atrisināt problēmu, bet liels paldies, es domāju, ka jūs esat uzdevies, uzdevis pareizos jautājumus, mums ir tagad jāstrādā, lai atrastu pareizās atbildes. Labi. Paldies. Es varētu runāt kā ēnu uh, referents, un to arī rezumēšu iepriekš teikto. Uh, cik tā mēs runājam par antikomerciālo prakšu direktīvu. Un, un mēs pie tā esam strādājuši, mēs jau šeit strādājam ilgi. Palīgi noteikti tad jautājums par tās, iepre, par tās iespējamo paplašināšanu attiecināšanu arī uz um, biznesa gadījumiem. Um, Atsevišķās dalība valstīs radās zināmas problēmas ar to, tas katrā ziņā nav īstermiņa uh, risinājums, bet to varētu izmantot es uh, atceros jautājumus pret šo antikomerciālo prakšu direktīvu un kā lai to labāk noformulē un par attiecībā uz tās neefektīvo īstenošanu. Un šī direktīva uh, konsekventi nenodrošina nepieciešamās uh, tiesības uh, patērētājiem un uzņēmumiem. No otras puses, kā jau jūs norādījāt arī savā komentārā, es domāju, tad maldinošas uh, reklāmas prakses ir uh, daudz vienkāršāk, par tām ir cīnīties, ja mēs runājam par to ietekmi uz patērētājiem. Es domāju, ka šis būtu tāds jā, izējas sākuma līmenis, un mums vajadzētu to uh, konkrēti arī koncentrēties. Tas ir veids, kā virzīties uz priekšu. Uh, tomēr daļa no uh, jautājumu, ko mēs risinām, uh, ļoti specifiskos gadījumos, tātad šādos maldinošos gadījumos. Ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir tā gudri kalibrēti, gandrīz uh, var uzskatītos par pieņemumu, kā jau jūs pareizi norādījāt savā uh, ziņojumā, es citēju astoto punktu, tad dalība valstis nevēlas uzsākt uh, uh, to īstenošanu, jo viņam šaubas par to pareizo pamatu. Un, un tad veiksmīgi uh, piemēri atsevišķos gadījumos uh, pastsūtījumi ir un tad tikai padziļinājuši problēmu. Un tad ši, interese, ko es uzskatu tādu priekšrocību, varbūt to nevajadzētu publiski paziņot. Iepriekš es nodarbojos ar uzņēmē darbību pirms 15 uh, gadiem, bet es vēl joprojām parādos uh, komerciālajā datubāzē un tā. Uh, un tad uh, šie pasūtījumi tiek man atsūtīti uz biroju. Un, un tā kā Eiropas Savienība uh, pieprasa, lai jūs kaut ko reģistrējat savu PVN numuru, tas ir jāreģistrē šajā datubāzē, un, cicamāk, es to esmu redzējuši. Bet šī doma, ka būtu vismaz kāda veida uh, centralizēta uh, publiskošana, tad mēs runājam tikai par pasta krāpšanas gadījumiem, uh, bet arī citur. Un atkal es vēlos izteikties uzmanīgi, jo tā iemesla dēļ, uh, ka šis tāds robežu gadījums. Uh, es do, nedomāju, ka būtu nepieciešams atsevišķi uzskaitīt, tas varētu novest pie atsevišķi citiem vēl juridiskiem, papildus juridiskiem gadie, gadījumiem. Es domāju, ka uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai nopublicēt viņu un saņemt sūtījums, un tad uzņēmumi varētu ar tiem iepazīties un pieņemt savus lēmumus, un ja jūs Eh, tiešām skudras tad var izmantot atsevišķas dienas, tad tādi uh, nosūtījumi var tiek izplatīt tieši tiem. Un tie var nonākt atsevišķās uzņēmuma nodaļās, un tas nemaz nenonāk pie paša vadītāja. Gal, gal beigās tomēr vadītājs ir tas, kuram ir jāsadz rēķins. Uh, Tas tikai viens tās no gadījumiem uzņēmē darbības krāpšanu gadījumos. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu da darīt, ļaut dalību valstīm to darīt. Ja uzņēmumiem ir iespējas atrast šādu pamatojumu, lai to izdarītu. Man interesēja Tēlers kundzes ideja, kā problēmu risināt, bet pašlaik es domāju tikai par šo informāciju uzņēmumiem. Uh, un nesen pamanīju, kad izmantoju savu ēpastu e sistēmu, kuru es izmantoju, lai izsaistītu savas idejas cilvēkiem manā personīgajā uzņēmuma datu bāzē, un katru reizi, kad es tiek saņemts, tiek izsūtīts paziņojums cilvēkiem, un pagājušajā es saņēmu uh, vairākas atbildes no cilvēkiem, uh, kuri teica paldies, paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz šo faktu. Uh, Eh, šķiet, ka tā ir tāda pieeja, kurā mm, mēs mēģinam eh, iestrādāt, mēs tās reizēm ar uzņēmē darbības ģenerāla direktorātu eh, būtu jāatrod tāds tīkls, kas ļautu uzņēmumiem risināt šādu veidu problēmas. Dažas no Denis idejām par šī priekšlikuma īstenošanu ir zināmā mērā neproporcionāli kaitīgs salīdzinot ar potenciāliem labumiem. Par valsts iepirkumu, ja kāds tiek reģistrēts par uh, maldinošas reklāmas izmantošanu, mēs jau zinām, es tagad skatos uz Rūlers kundzi, jo viņa ir lielāka eksperta šajā jautājumā, es domāju, ka varētu uh, izslēgt uh, no konkursa procedūras uh, šādus uzņēmumus. Es arī es eh, piesardzīgi rauzu, raugos uz nodokļu dienestu iesaistīšanu, tā ir dalība valstu komponē, kompetence. Un nav nekāda patiesā problēma ar šo darbību. Jo es, manuprāt, laicīgi saņemt informāciju ir ārkārtīgi svarīgi, kā Denis pareizi norādīja, tad uh, viņi pārvietojas no vienas vietas uz otru ļoti ātri. Uh, es vēlos uzsvērt, ka mums nevajadzētu pieļaut uh, to, ka mēs koncentrējamies tikai uz vienu specifisku jautājumu. Un tad vēl uh, pla, tāds uh, plašāks viedoklis par uh, negodīgu praksi uzņēmumiem, kad mēs uh, uzzinājām, ka uh, maldinoša tirzniecības praksa, piemēram, uh, Eh, telekomunikāciju kontekstā, tad šis jautājums par patērētāju tiesību piemērošanu vai uh, eh, tādu nu, daļējo patērētāju tiesību piemērošana maziem uzņēmumiem, tas tika pacelts. Un tagad ir, tas ir ierakstīts likumdošanas. Uh, eh, Priekšsēdājs atvainojas, viņš sajauca direktīvas. Šī vispārējā patā, uh, pakalpojuma direktīvā ir iekļauta norma uh, ka gadījumos, ja telekomunikācija operatori vēlas, uh, viņi var attiecināt atsevišķas normas arī uz mazajiem uzņēmumiem. Es vēlējos, vēlējos pacelt šo jautājumu komitējā, cik zinu, tad šādu iespēju neviens neizmanto. Viņiem šāda iespēja pastāv, bet tas ir dalību valstu iestāžu ziņā vērst uzmanību uz šo faktu, ka uh, direktīva ir paplašināta un normas ir attiecināt arī uz mazajiem uzņēmumiem atstāšu jūsu apsvēršanai šo domu. Tas ir ieguldījums no, no manas puses, bet es arī uzsvēru atsevišķus punktus no Bīlera kunga puses. Labi, vai vēl kāds cits deputāts vēlētos ko piebilst? Tādā gadījumā atļaušu Brēdīs kundzei atbildēt uz līdz šim dzirdēto. Just, uh, no komisijas puses pavisam īsi paziņojumi. Šobrīd, lai jums visiem garantētu, ka mēs tik tiešām šobrīd veicām uh, plašu uh, visas Eiropas uh, ietekmes novērtējumu attiecībā uz šo parādību. Un mums, man jums ir uzreiz jāpasaka, ka, ka šī datu savākšana ir diezgan sarežģīta. Tāpēc, ka secinājumi, pie kuriem esam šobrīd nonākuši, ir tādi, ka tas, ko mēs redzam, ir tikai aizbērga augšējā maliņa. Un mēs zinām, ka daudzi uzņēmumi pat neuzdrošinās sūdzēties par to, cik bieži viņi ir kļuvuši par upuriem šīm dažādajām noziedzīgajām formām, kā jau jūs to uzsvērāt, priekšstādā kungs. Un eh, mēs eh, tik tiešām eh, beigsim darbu pie ietekmes novērtējuma, kurš sniegs diezgan pamatīgus piemērus tam, ka šis fenomens ir tik tiešām ļoti visaptverošs, un mūsuprāt, tas apstiprina vajadzību pēc rīcības. Un, kā jau mēs to paziņojām šajā paziņojumā pagājušā novembrī, ļoti, un tiešām vajadzētu izvērst tādu mērķētāku likumdošanas pārskatu. Un, uh, Attiecībā uz ideju, ka vajadzētu eh, paplašināt eh, vai nepaplašināt eh, patērētāju aizsardzību mm, direktīvas ietvaros, es vēlētos teikt, ka komisijas dienestu ideja šobrīd ir no direktīvas tad, izspiest pašu labāko, lai gal galā tiktu pareizi risināts šis eh, fenomens eh, par eh, maldinošu uzņēmēju darbības praksi B2B sektorā, un mums nevajadzētu pārcensties tomēr, ja kurā gadījumā vajadzētu sniegt adekvātu aizsardzības līmeni, kurš ir tik ļoti nepieciešams. Un UPCD ir mūsu iedvesmas avots. Tātad direktīva ir mūsu iedvesmas avots, tomēr šobrīd manuprāt, nebūtu pareizi pārcensties un, piemēram, eh, paplašināt eh, visas eh, informācijas prasības, kādas ir šobrīd direktīvā iekļauts attiecībā uz B2B praksi. Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs ar jums vēlāk vēl diskutēsim. Tas, jebkurā gadījumā, ir tas, kā mēs šobrīd jūtamies, balsoties uz faktiem, kādus esam savākuši. Un vēl Eh, paziņojums attiecībā uz to, kas ir darāms, eh, lai stimulētu eh, labāku pārobežu sadarbību dalībvalstu starpā. Es vēlētos jums teikt, ka šobrīd mēs apsveram iespēju paplašināt iekšējā tirgus informācijas sistēmas izmantošanu. Tā ir datubāzē, ar kura varētu atvieglot administratīvo dialogu tiesību sargājušu iestāžu starpā. Attiecībā uz vispārējo, mēs ja tiešām pasakāmies eh, referentam, mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi noderīgs. Tur ir eh, sniegts eh, tātad, materiāls apdomāšanai, un mēs tiešām ceram, ka labi sadarbosimies pie šī konkrētā dokumenta. Labi. Ceru, ka viss notiks laicīgi, ka mēs kopā virzīsimies uz priekšu, un ceru, ka būsim arī politiska atbalstu darbam kas jebkurā gadījumā ir pašinstīva ziņojuma galvenā ideja. Denis, vai vēlējāties eh, teikt eh, noslēguma vārdus attiecībā uz iepriekš teikto? Eh, paldies, Malkom! Izteikšos pavisam īsi. Arī būs, vēl būs daudz debašu attiecībā uz grozījumiem. Es tikai vēlējos šobrīd uh, apstiprināt uh, to, ka tad, kad es pieminēju šo melno sarakstu, es uh, kā savu mērķi izvirzīju šajā ziņojumā, būtu noderīgiem mazajiem uzņēmējiem, kā arī mazajiem fondiem un arī nodibinājumiem valdības iestādēm, kuras cieši no šādas negodīgas prakses. Un es varu piekrist eh, tam, eh, ka eh, šis uzņēmuma melnēs saraksts iespējams nav pietiekami efektīvs tādā ziņā, ka uh, tas viss mainās. Un, uh, ja ir bijis šāds konflikts, tad uzņēmumi var nomainīt savu nosaukumu, pēc tam viņus vairs nevarēs atmazīt. Un šis te eh, prakšu melnais saras, saraksts ir kāda eh, joma, par ko es vēlos diskutēt ar ēnu referentiem, jo liekas, ka tas ir tāds eh, ceļš, kurā jūs vēlaties iet, un tajā pašā laikā Nīderlandes šajā kontaktpunktā tas arī ir bijis aktuāli, ir bijuši piemēri ar foto attēliem, tātad kā notiek šī tuvināšanās. Uh, bet jebkurā gadījumā ir svarīgs arī Eiropas līmenis attiecībā uz eh, kolektīvo tiesisko aizsardzību. Eh, koordinātori ar eh, komisijas pārstāvi ir par to sprieduši, tātad ar um, Mimikas kungu. Uh, Un viņš eh, teica, ka vienīgā lieta, ko var ierosināt eh, komisija, ir rekomendācijas kolektīvajai tiesiskajai aizsardzībai. Un es nedomāju, ka mums, eh, ja tas ir jāgaida, un šis te kolektīvā tiesiskā aizsardzība ir aktuāla daudzos simko komitejas ziņojumos, es domāju, ka mums ir jāskatās, cik tālu mēs varam virzīties ar grozījumiem. Un kopumā ir jābūt pēc iespējas pragmatiskākiem, ir jābūt pozitīvām idejām Un, protams, ka tātad eh, eh, arī eh, citu grupu ēnu referenti var dot savu ieguldījumu ziņojumā, un es domāju, ka visai piekrīst, kādi ir galvenie mērķi, ir aizsargāt institūcijas, jo sevišķi mazos uzņēmumus pret šīm negodīgajām praksēm. Un es domāju, ka tad, ja mums ir šāds labs vienots mērķis, tad mēs radīsim arī pareizus risinājumus. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs! Paldies par šo ziņojumu! vēlētos apstiprināt, ka tad 18. jūnijas ir eh, termiņš grozījuma iesniegšanai, un pēc tam mēs arī izvērsīsim diskusijas par programmu pēc tam. Un 26. septembrī mēs eh, to pieņemsim, ja, nē, 5. septembrī, kad eh, tiks pārskatīti kompromisi. Ja ir tātad 8. un 9. jūlijā tātad diskusijas par grozījumiem, un mēs tās arī veiksim, izmantosim šo laiku mm, efektīvi Un es domāju, ka ņemsim vērā arī tātad, informāciju, kas izrietēs no komisijas veiktā pētījuma šajā jomā. Lielas paldies! Lielas paldies komisijas pārstāvjiem! Tagad mēs varam ķerties pie atzinuma. Kādu mēs izstrādājam? juridisko lietu komitejai par autortiesību uh, un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs uh, priekšlikums no komisijas puses, un man ir liels uh, prieks uh, šeit sveikt cilvēku, uh, kurš regulāri ir veidis sarunas, uh, tad Mariju Mārtiņu Pratu, laipni lūgta. Tagad viņa ir atbildīga Digimārkt par tieši autortiesību nodaļu. Eh, Torin Manders eh, ir referents eh, šajā priekšlikumā. Ir arī ēnu referenti, Verheins kundze, Videnholces kundze. Vai jūs esat ēnu referenti arī kādam citam ziņojumam? Nē, esmu droši īsti, kas ir not, noticis ar S un D grupas ēnu referentiem. Nevienu no viņiem šajā pēcpusdienā nemanu. Tad ir Elstrāma kungs, kurš ir eksperts šajā jomā, un es esmu eh, ēnu uh, referents Maklārkins kundas vietā, un Denis eh, savukārt ir GOE grupas eh, ēnu uh, referents. Līdz ar to uh, ir nedaudz uh, nepabeigta ēnu referenta komanda. Uh, tomēr uh, tad, tad spē, spēlētāji, jebkurā gadījumā, ir spēcīgi tie, kur ir ieradušies. Tātad jūs esat izstrādājuši savu ziņojumu. Ir 200 grozījumi. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, Presāja kungs. Tas ir tiešām parāda, eh, kā pat, kā atzinams, tas ir ļoti sarežģīts dokuments, ir daudz iesaistās puses, un tas nozīmē, ka ir eh, sarežģīti atrast pareizo līdzsvaru. Tomēr mēs zinām, ka patērētāji aizvien vairāk eh, laika pievērš, pavada tieši sasībā ar šo tā ražotošo sektoru, un licenšu temats ir ļoti lēns, sarežģīts, un tas nav arī pietiekami pārskatāms uzklausījām komisiju, uzklausījām šo ieteikumu novērtējumu, eh, kā ļoti daudzi autori pat eh, nesaņem eh, nu, pat to naudu. Un šī iemesla dēļ komisija izstrādāja priekšlikumu, kas pamatā bija ļoti veiksmīgs. Un mēs par to spriedām. Iepriekšējā mēnesī, pirms kādām divām nedēļām. Es ieviesu 52 grozījumus, lai uzlabotu to, ko es vēlējos teikt. Arī ar diskusijām eh, ar komisiju attiecībā uz konkurences eh, likumiem. Lūdzu, eh, vienu rēķinu, lai varētu izvairīties no problēmām ar konkurences likumdošanu. Es um, to modificēju uz dalībvalstu izcēles, un tas ir tehnisks uzlabojums, tomēr ideja joprojām ir tāda pati. Un es arī esmu redzējis daudz grozījums. Vairums no tiem ir diezgan atbalstoši, līdz ar to es domāju, uh, ka šajā jomā varēsim rast risinājums vai arī samazināt grozījumu skaitu, jo, manuprāt, ideja uh, tad uzlabot iekšējo tirgu kolektīvo tiesību pārvaldībai, šī ideja ļoti svarīga. Ir arī vairāk vai mazāk tad, trīs galvenās lietas, par kurām vēlos runāt, tad tas ir pārrobežu sadarbība. Tad ir daži grozījumi, kuri vairāk vai mazāk ir aizsardzības pasākumi. Un tik tiešām ir žēl, ka Roberts atstāja sanāksmes zāli. Viņš eh, tad vēlējās izslēgt audiovizuālo sektoru. Vēlos uzdot jautājumus kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus. Piemēram, Sabina vai ir veikusi lielu darbu, liels paldies par to. Un ir arī daži grozījumi, par kuriem vēlos lūgt paskaidrojumus. Piemēram, 220. Eh, grozījumā ir eh, runa eh, par šo te ārpus valdības līmeni, šo pulu kas sadarbojās brīvprātīgā kārtā. Tur jānoskaidro, kāda ir atšķirība. Ir nepieciešams eh, labāks eh, skaidrojums. Un tad ir arī daži eh, aizsardzības pasākumi. Es nezinu, vai tas ir pareizi to tā nosaukt, piemēram, attiecībā uz 107. grozījumu. Ja mēs to pieļaujam, ja netiek vienkāršoti uh, tiešaitas tirgu, tad tiek uh, radīti 27, 28 dažādi likumdošanas līmeņi. Un, manuprāt, iekšējā tirgu mums tiešām nevajadzētu uh, to tā veidot. Tas ir mans viedoklis. Es jebkurā gadījumā neatbalstu to, ka tiek uh, izslēgti sektori, kā piemēram audiovizuālais sektors, jo, manuprāt, mums vajadzētu, jo sevišķi tad, kad. Uh, ir iesaistīti jautājumi par uh, autortiesībām, ja tas tiek risināts tiešaisē, tad ir tiešām sarežģīti novilkt pareizās robežas dalībvalstu starpā, un šī iemesla dēļ, manuprāt, mums vajadzētu būt Eiropas pieejai. Un es arī nevēlos eh, izsē, izslēgt atsevišķus sektorus, un tas ir arī tas, ko es vēlējos teikt šobrīd. Nākamajā nedēļā, trešdien vai kādā citā dienā, tikšos ar ēnu referentiem. Skatīšos, eh, vai varam panākt kādus kompromisus un pēc šodienas skaidrojuma, un es lūdzu arī citus kolēģus iesniegt grozījumus, lai paskaidrotu uh, savus, uh, savas idejas, uh, ko viņi īsti ierosina. Ja mēs to varēsim padarīt racionālāk, tad tas būs ļoti veiksmīgi, un nākamās nedēļas gaitā mēs varēsim pabeigt šo darbu, un tad uh, Ehm, to nosūtīt arī juridisko lietu komitejai pēc eh, balsojuma mūsu komitejā, un tad viņi ņems vērā tik tiešām šos iekšējā tirgus aspektus savā ziņojumā. Good. Uh, thank you very much. Labi, liels paldies, Verhējens kundze. Zunächst einmal möchte ich mich bei der Kommission. Paldies. Es vēlētos vispirms pateikties komisijai par um, šo darbu, jo um, vairākā, daudzajādā ziņā šis eh, teksts ir eh, pietiekuši padziļināts un plašs un eh, ir daudzi aspekti ietverti. Vai tas būtu par šo daudz, daudz teritoriālo licencēšanu vai arī citiem aspektiem? Mēs jau esam sākotnēji diskusiju laikā diskutējuši par šo jautājumu, taču par šo uh, viens pieturas aģentūru un par uh, konkurences uh, tiesībām. Kad ir vairāki autortiesību turētāji, tad šajā brīdī uh, to kļūst visnotaļ sarežģīti īstenot. Es vēlētos, uh, lai būtu lielāks uzsvers uz caurskatāmību, uz informēšanu, informācija, kas tiek uh, sniegta patērētājiem. Uh, Un par šo licencēšanas jautājumu Eiropas eh, datu bāzi vai pasaules datu bāzi, ko vairākas eh, aģentūras vai organizācijas, kas pārvaldītu šos eh, kolektīvu, šīs kolektīvās tiesības, šīs, šīs minētās aģentūras jau par to domā. Proti, lai katram būtu iespēja caurskatām redzēt kā tas eh, viss notiek. Varbūt, ka ir arī vairāk jautājumi, kurus vajadzētu padziļinātāk skatīt. Piemēram, pakalpojumu direktīvas atcaucas svītrošana. Tādēļ, ka nav tā pati eh, re, reglamentēšanas eh, pakāpe atšķirīgās dalībvalstīs. valstīs Un um, ir valsts, kur tas ir elastīgāk, um, un otrādi salīdzinājumā ar Eiropas regulējumu. Un tad ir arī bažas par uh, konkurences kropļošanu. Esmu piedāvājis uh, pietiekuši skaidrus uh, grozījumus un domāju, ka mums vēl būs iespēja diskutēt, lai risinātu šo problēmu, tajā pašā laikā ņemot arī vērā to, kādas kompetences ir kolektīvajām pārvaldījumam um, sabiedrībām licencēšanas ziņā un um, pārvaldības ziņā pašreizējā situācija. Es domāju, ka diskusijas mums uh, ļaus rast uh, uh, labus risinājumus. Vēl ir jautājums, kas paliek neatbildēts par šo online rights pool. Ja būs uh, šī iespēja šos, um, šīs tiesības um, apvienot um, tiešsaistē, um, lai atvieglotu ši, šo kolektīvo pārvaldību tiesībām. Tādējādi būtu veicināti nolīgumi starp uh, šīm sabiedrībām. Taču pašlaik tas ir ļoti sarežģīti, jo tas uh, sagādā dažādas uh, problēmas konkurences ziņā. Un lai vieglāk uh, panāktu šīs uh, daudz teritoriālās licences, uh, pārāk nesarežģītu situāciju, vēl jāpārdomā tas, kā to darīt labāk, lai nerastu šīs problēmas. Ja mēs domājam par šo pūlu, kas būtu tieši saistē. Tāpat ir rūpīgi jāpārdomā caurskatāmības veicināšanas instrumenti Un tas, lai būtu paredzēta iespēja tādiem cilvēkiem, kas drīzāk ir mākslinieki nekā juristi vai pārdevēji, lai, lai arī viņi varētu sevi veiksmīgi pārstāvēt šajās a, sabiedrībās, a, kas pārvalda kolektīvas tiesības ar advokātu starpniecību vai ar kāds cits personas starpniecību, kas būtu kompetentāk par šo mākslinieku. Tādēļ ir būtiski, lai kolektīvās, eh, kolektīvā tiesība pārvaldījuma sabiedrības eh, pieņemtu arī eh, cita veida kandidatūras, kā tikai lielās izdevniecības un ierakstu kompānijas. Tātad, manuprāt, mēs panāksim vienošanos. Uh, un kompromisu, un to es arī vēlos. Um. Lielas paldies! Nāma, nākamais runātājs lūdzu. Paldies! Kā Manders un Ferhoj. Frēns Kūns norādīja, mēs visi pamatā jau vēlamies vienu lietu. Mēs vēlamies, lai būtu lielāka pārskatāmība. Mēs vēlamies, lai uh, lietas nonāk pie cilvēkiem, kam tas pienākās. Es pārliecinos, ka mēs spēsim radīt rast labus kompromisus. Ir trīs grozījumi, kurus uzskatu kā īpaši problemātisks. Diemžēl viņi tos visus iesniedzu es pats. Tas ir 94., 213. un 242. grozījums. Pamatojums visiem ir viens. Komisijas priekšlikumā ir teikts, ka šīs uh, Uh, sabiedrības, kas nodibinātas dalību valstīs, es vēlētos norādīt, pat, ka mēs runājam par sabiedrībām, kas ir aktīvas, kas darbojas dalību valstīs. Un pamatojums ir tāds, ka uh, šīs sabiedrības tad neapiet noteikumus reģistrējoties Šveicē vai Šeišeļu salās vai kur citur. Varbūt tāda paranoja no manas puses, bet vienalga. Es vēlējos tikai uzsvērt, ka to var uh, lasīt arī citādā veidā, proti dalību valsti, kurā jūs darbojaties, tā ir nepieciešams sniegt šo autorizāciju. Un to, to jau mēs arī vēlamies panākt. Mēs mēģinām uh, veicināt uh, konkurēt spēju. Un, um, šie, uh, grozījumi, kuriem nav tik labi formulējumi, to nepanāks. Es atsaukšu tos grozījumus un atvainojos par slikto formulējumu. Un tādi vispārīgāki komentāri. Uh, Eh, eh, vienas pieturas aģentūra. Madarskungs to minēja. Tā ir ļoti laba ideja, bet jums abiem ir taisnība. Rodas bažas par konkurenci, un mums noteikti vajadzēs to apspriest. Uh, Ferhoins kundze teica, ka pārstāve uh, sanāksmē, ja es būtu kolektīvās sabiedrības uh, loceklis, es labāk vēlētos, lai mani pārstāv um, jurists. Nevis varbūt kāds, kurš ļoti labi spēlē ģitāru, bet tik labi nepārzina juridiskos jautājumus. Un atkal šajā gadījumā es pārliecināts, ka mēs spēsim rast ļoti labus kompromisus. Audio vai vizuālās nozares izkļaušana? Nē. Uh, visā šajā sektorā ir zināmas problēmas, caurskatāmības problēmas un citas, bet audiovizuālā nozara, kā jebkura cita nozara, vai nu tad problēmas nepastāv, un tad mēs uh, iekļaujam to, vai arī tad uh, problēmas uh, pastāv, un tad mums noteikti ir jāmeklē risinājums. Es neredzu, ka ir kāds uh, labs pamatojums, lai ieviestu kādus ziņojumus. Tas būtībā arī ir viss. Un, un katru reizi, kad es izsekos, es vairāk mazāk to saku, kad izsekos man vissvarīgākais grozījums, kuru es iesniedzu, ir par 12. pānta otro punktu, sakot, ja šāda sabiedrība nevar atrast īstos tiesību turētājus, tad viņiem nevajadzētu būt ties, tiesībām paturēt naudu. Pašreizējā um, uh, formulējumā šīs autoritātes sabiedrības viņas nav ieinteresētas uh, īsti meklēt uh, patiesos tiesību turētājus. Es pārliecinu, ka šī organizācijas ir ļoti labas, bet nu, pašreizējais formulējums uh, uh viņas zināmā mērā mei, veicina viņām nebūt pārāk čaklām meklēt šos patiesos tiesību turētājus. Uh, uh, naudā vajadzētu nonākt pie patiesajiem tiesību turētājiem, kur tiešām ir sarakstījis note, sarakstījis noteiktus darbus, ne pie kādiem citiem uh, tiesību turētājiem. Mēs pastāvīgi runājam par šo jautājumu. Jā, un vēl kāda lieta. Uh, uh, direktīvā mēs nolēmām, ka uh, Uh, bibliotēkas un citas sabiedriskas uh, institūcijas, kā arī Jāna, kas digitalizē mūsu kultūras mantojumu, publicē to uh, internetā, un tad parādās kādu uh, autoru, piemēram, mazbērns, un tiek konstatēts, ka šim mazbērnam pienākās kāda kompensācija. Tad man šķiet, ka šī nauda, kura tiek savākta, ka to varētu tomēr izmantot labākiem mērķiem. Un mēs, es diezgan apmierināts ar šo uh, Um, bezautoru darbu direktīvu. Um, bet tajā pašā laikā es domāju, ka pārāk detalizēti, detalizētas normas varētu kavēt uh, to, uh, ka mēs sniegtu uh, bibliotēkām garantijas, ka tām nevajadzētu izmaksāt kaut kādas nepamatotas kompensācijas. Šķiet, ka tas arī ir viss, un es ļoti nepacietīgi gaidu ēnu referenzu sanāksmi. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Anstram kungs, un tagad uzstāšos, ka Maklārkins kundz a, vietā, kur ir ēnu referente. Viņa darbojas arī pie, ar juridiskiem jautājumiem, viņai ir zināma ekspertīze. Un gluži tāpat kā citi ēnu referenti, viņa vēlas pateikties Mandars kungam par sagatavoto atzinumu. Uh, Eh, viņa ir bijusi diezgan selektīva, eh, iesniedzot grozījumus, jo viņas prāta pamatstruktūra atzinumam ir ļoti laba. Tad es runāšu tikai par tām jomām, kur eh, ēnu referentē zināmas bažas, kur pirmkārt viņa nepiekrīt tam, kā referents ierosināja svītrot komisijas sākotnējo priekšlikumu, kurš ļautu dalību valstīm uh, tātad pieļaut izņēmumu mazāko šo autortiesību sabiedrību, sabiedrības no uh, direktīvas aptvērumu un, un neš, viņa nešķiet, ka tā šādām mazākām sabiedrībām, kuras varētu būt, um, um, zināmā, ekspertīzē jomām, uh, viņai nešķiet, ka būtu pamatoti tās to gadījumā ieviest izņēmumu. Mm Un tad šis jautājums par daudz teritoriālo licencēšanu, un kā jau visā priekšlikumā tiek norādīts, tad te ir skaidrs gadījums, kad vajadzētu rosināt darbu autortiesību stiprināšanu, jo īpaši mēs runājam par daudz teritoriālu aspektu, mums vajadzētu to tikai veicināt un iedrošināt. Uh, viņa ir iesniegusi arī grozījumus, kā Kristins Estraugs par uh, finansējuma uh, savākšanu uh, tādai nepiešķirtai vai nesadalītai naudai. Uh, viņa uzskata, ka būtu apstāv iespēja sadalīt līdzekļus starp locekļiem. Es domāju, ka tā varētu būt zināma diskusija par to, bet katrā gadījumā vajadzētu būt kādam instrumentam, lai naudu varētu izmantot saprātīgiem mērķiem un Maklārkins kundze ir iesniegusi arī grozījumus, kas ļa, ļauj sadarbību starp kopīgām pārvaldības organizācijām, ļaut arī izsniegt tādu, tādus kopīgus rēķinus, lai vienkāršotu procedūru arī patērētājiem. Es Mandars kungam nosūtīšu savu piezīmi kopiju, un tur būs iekļaut arī Maklārkins kundzes viedokļi par šo tēmu. Es vēlētu aicināt izteikties Denis De Jongu, un es redzu, ka arī sociāldemokrātu ar ēnu referents ir ieradies. Viņš man gan tagad neklausās, bet es jūs aicināšu. Jūs iesaistīties diskusijā, zinu, ka jūs līdz šim neuzklausījāt diskusiju. Mēs nedaudz pārkārtojām darba kārtību, kāds jums laikam aizmirsa pateikt. un nu, pārskatītais darba grafiks gan tika izplatīts pirms divām dienām. Mēs sākām precīzi darbu trijos. Tātad Dajonga kungs sāks pirmais, jūs varēsiet iekārtoties un to varēsiet arī izteikt savus komentārus. Dajonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt gribēju teikt, ka es un mana komanda, mēs esam apņēmušies uh, mēs esam uzņēmušies nākt klajā ar va eh, vairākiem grozījumiem, mēs runājam ar interesētajām pusēm bet eh, ka, eh, Mandars kungs eh, sagatavoja savu ziņojumu, es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka šis pamatmērķis, viens rēķins, tas patiesi ir tāds risinājums, kurām varētu piekrist visas interesētās puses, ar kurām es runāju. Tātad šis ir ļoti labs izējas punkts, un es ceru, ka mēs varēsim saglabāt šo principu, jo es jo tas uh, risinātu un uh, izpildītu prasības no ļoti dažādām pusēm, no ļoti plaša spektra. Tad mani grozījumi skaidriņā ir daudz ierobežotāk un mazāk nekā sākotnēji plānots, un ļoti labi, tas ļoti labi. Un es ļoti priecāšos sadarboties ar citiem ēnu referentiem un pašu referentu pie šī jautājuma. Ir pāris aspekti, pāris punkti, pa kuriem iesniedzām grozījumus. Pirmkārt, ļoti svarīgs uh, jautājums ir eh, darbības joma. Definīcijai ir jābūt eh, pareizai, eh, lai tiktu iekļautas visāda veida organizācijas, arī komerciālas, tām vajadzētu būt iekļautām darbības jomā. Man komisijas priekšlikumā īpaši nepatika ideja, ka ar komerciāliem aktoriem viss ir kārtībā un ka problēmas ir ar nekomerciālām, nekomerciālām asociācijām. Uh, pastāv zināmas problēmas ar asociācijām, katrā ziņā vismaz ar dažām no viņām, bet tas ir tāds vispārinājums uh, norādīt, ka, ja organizācija ir komerciāla, tā problēma nav. Protams, ka problēmas pastāv visas, kuras mēs, problēmas, kuras mēs esam identificējuši uh, komisijas uh, priekšlikuma pirmajā daļā, šim, tad risinājumu vajadzētu attiekties arī uz visiem aktoriem. Tas ir pirmais punkts. Otrakārt, tad runājot mūziku un arī citās jomās. Uh, mums ir uh, tas šis nišu repertoārs un ir arī un uh, masu repertoārs. Un mums vajadzētu nodrošināt to, ka ne tikai šis um, masu repertoārs labi pārstāvēts, bet vajadzētu piešķirt tādai atbilstošo vietu nišas repertoāram. Es domāju, tā, ka organizācijām vajadzētu būt iespējai uh, investēt eh, noteiktās eh, sociālās aktivitātēs. Un vajadzētu atstāt eh, organizācijām šādu iespēju. Komisijas teksts nevienmēr ir bijis precīzs šajā ziņā. Dažkārt tās ir pieminētas, un tāpēc dažkārt arī nē. Un tā mums bija vēl viena prioritāte. Un trešais novērojums. To jau norāda arī Ferhēns kundze par konkurences Uh, likumiem. Tas ļoti labs uh, komentārs, jo no vienas puses mēs vēlamies nonākt pie sistēmas, kur teritoriālā licencēšana uh, būtu uh, vienkārši kāda tirgus izveidošanai, bet tajā pašā laikā uh, ir mērķis veicināt konkurences. Mēs nevaram uh, darīt abas lietas, ir zināmā mērā jāizvēlās virs, viens virziens. Un es domāju, ka par Hēns kundze uh, varētu šajā gadījumā saprast, ka mums drīzāk šeit ir jāsadarbojās. Nevis jāievieš tādi konkurences noteikumi, kas kropļotu sadarbības iespējas. Manders kungā, kunga ziņojumā es atradu šo šādu aspektu, tās labs izaisa punkts. Es domāju, ka mēs spēsim rast kompromisu un pateikt, vēlos pateikties Manders kungam par ļoti labu diskusijas uzsākšanu. Paldies! Äh, danke, Herr Vorsitzender. Ich... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es um, esmu ļoti gandarīts par šo eh, priekšlikumu direktīvai, jo ar šo priekšlikumu mēs. Um, attīstīsim tālāk digitālo pasauli. Administratīvajām un pārvaldības institūcijām tas ir liels grūtības gan klientiem, gan tiem, kas piedāvā digitālos pakalpojumus. Eiropas Savienībā šai sistēmai ir jābūt pietiekami caurskatāmai. Līdz šim tā nav bijusi pietiekami demokrātiska, kaut arī tas tā varētu likties. Šī ļoti komplicēta sistēma, lai saņemtu šīs uh, licences, un tādēļ ļoti laba doma ieviest šādu regulējumu un um, pārobežu sistēmu licencēšanas ziņā, lai vienkāršot šo sistēmu. Šeit mēs varam runāt par uh, vairākām tēmām un vairākiem apstākļiem, kas eh, nepieciešami, lai varētu pastāvēt šāda daudz teritoriālā licencēšana. Nevajadzētu ieviest atšķirīgas kategorijas, eh, lai būtu pēc iespējas lielāka iespēja līdzdarboties un eh, lai būtu pēc iespējas demokrātiskāka pārstāvniecība. ja dalības eh, pieteikums tiek noraidīts, tad eh, jābūt pasākumiem, lai izvairītos no diskriminācijas. Tādēļ tāpat arī ir būtiski ieviest labāku regulējumu līdzdalībai. Un eh, noteikumi, kas attiektos uz šīm sanāksmēm, būtu jābūt, šim notikumam būtu jābūt pietiekoši precīziem, kas attiec tieši uz finansiālo pusi, un būtu jābūt labākai, um, labāk regulētām um, izmaksām un nodevām, samaksām, būtu jābūt um, īsam divu mēnešu periodam, lai pieņemtu lēmumus. Domāju, ka tas runājot par lielāku demokratizāciju šajās uh, sabiedrībās, būtu jāizvēlas uh, elektroniskā līdzdalība, kas varētu to veicināt. Paldies uh, referentē par ļoti labo darbu, par um, šo jautājumu iekļaušanu, ņemšanu vērā. Un Runājot par um, samaksām un to, kad tad būtu jāpieņem lēmumu par finansiālo pusi un kā. Mēs to zinām, jums ļoti labi ziņojums. Mač. Lielas paldies! Un pārējie komitejas locekļi, vai vēlties arī piedalīties šajās diskusijās? Ja ne, tad Eh, došu eh, vārdu Prāns kundzei, lai viņa sniegtu savu atzinumu par eh, grozējumiem. Saistībā ar šo priekšlikumu lūdzu, jums ir dos vārds. To... Es ar mums arī ļoti priecīgi par iespēju izteikties. Lielas paldies, un no sākuma es vēlētos pateikties Mandēras kungam par veikto darbu. Un vēlos arī pateikties pārējiem komitejas locekļiem par kopumā 242 grozījumiem šajā e, ziņojumā, komisijas priekšlikumā. Es vēlētos no sākuma sniegt pilnu atbalstu dažiem no principiem, kādi ir minēti, kurus ir minējis Mandersa kungs un ēnu referenti. Piemēram, cik svarīgi ir uh, uzlabot iekšējā tirgus darbību, balstoties uz šo direktīvu, šiem konkrēto aspektu. Tad to, cik svarīgi ir uzlabot uh, pārskatāmību kolektīvo eh, sabiedrību pārvaldīšanā, kā arī attiecībā uz um, tiesību turētāju rīcību. Un svarīgi ir arī uh, eh, atvieglota licenšu saņemšanu, kā arī uh, lietotāju um, ikdienu. Un, protams, ņemot vērā arī konkurences uh, noteikumus. Eh, daudzi eh, jau ir aizstāvējušos eh, pamata principus, Un uh, mērķis ir uzlabot, uh, tātad, protams, iekšā tirgus uh, darbību, un tas ir tikai dabiski no šīs komitejas. Protams, ka ir arī daži jautājumi, kur ir problemātiski, un tieši detaļas ir svarīgas. Tā vietā es vēlētos pieskarties dažiem jautājumiem, kuri, manuprāt, ir jāaptur prātā. Es tā komisija uzskata, ka tie ir jāaptur prātā. To jebkurā gadījumā ir svarīgi cenšoties panākt uh, vienošanos uh, par uh, dažādajām lietām, kas ir iekļautas grozījumos. Mans pirmās bažas attiecas uz 13 grozījumiem, kuri nav draudzīgi iekšējiem tirgum, drīzāk tie ir nedraudzīgi iekšējiem tirgumam. Emsāma kungs ļoti sportiskā veidā jau norādīja uz to, ka viņš atsauca trīs no šiem uh, iesniegtiem grozījumiem, un komisija uh, vēlas pateikties uh, referentam par to, tāpēc, ka tas tiešām radīja bažas, jo atsauca uz vajadzību kontrolēt uh, aktivitātes uh, sabiedrībās, uh, kuras ir dalībvalstīs Tas tika nomainīts pret aktivitātēm, kuras veids uh, dalībā, uh, sabiedrības, kuras ir aktīvas dalībvalstīs, un to var interpretēt tā, ka nevis tiek izveidots iekšējās ietirgus, uh, um, drīzāk šos uh, uzņēmumus kontrolē katra atsevišķā dalībvalsts. Un tas, uh, un tad mēs uh, tomēr cenšamies uh, izvērst daudzteritoriālo licenšu izsniegšanu, un tādā veidā uh, šī direktīva uh, neuzlabot situāciju, tā drīzāk to pasliktinātu. Un tādā ziņā. Uh, Runātāji turpina. Esmu droši, ka referenti, nānu referenti iepazīsties ar um, kontroli, kas ir grozījumos. Es varētu sniegt piemēru un komisija ar Van Hagens kundzi tu par to ir sprie, spriedusi. Tas nav nekāds pārsteigums, jo mēs joprojām vēlamies, lai daži no šīm idejām tiktu iekļautas, kā piemēram 107. grozījumā. Tur ir norādes to, Eh, kā jau kol kolektīvās uh, sabiedrība izsniedza licenci ievērojami daudz, ievērojamam skaitam repertuāru dalībvalstī, tad eh, dalībvalstī to arī ir jākontrolē. Tātad, ja to veic sabiedrības, kuras ir kaut kur citur Eiropas Savienībā reģistrētas, to ir sarežģīti saprast. Pirmkārt, ir tātad, saprast, kas ir ievērojams repertuāra daudzums, kā kopējais tirgus var garantēt licences visam repertuāram, uh, Un tad, tad eh, kāda ir perspektīva? Piemēram, eh, ja Francijas eh, kolektīvā sabiedrība tad sniedz um, licenci tad, tad, kādam no interneta lietotājiem, piemēram, Spotify, attiecībā uz uh, lejupielādēm, tādā gadījumā var sniegt šo te daudz teritoriālo licenci repertuāram. Un šīs uh, licences izmantošana Francijas repertuārā uh, norisināsies arī Vācijā. Un mēs zinām, ka eh, Vācija ir milzīgs tirgus. Vai tas nozīmē, ka ir ievērojama proporcija Francijas repertuārā, kas tiks izmantos Vācijā un līdz ar to arī? SSM, tātad Francijas um, kaut kādā sabiedrība. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem līdz ar to. Uh, ir skaidrs, ka to var interpretēt kā iekšējam tirgam nedraudzīgs pasākums. Un tie arī iznīcinās to, ko mēs šeit cenšamies panākt. Vēlos risināties par dažiem citiem jautājumiem, attiecībās konkurences likumu. Ar to viss ir kārtībā. Patiesībā eh, tas ir ļoti veiksmīgs patērētājiem, tirgus attīstībai, un eh, komisija šeit nav uh, ieradusies uh, ar jauniem konkurences noteikumiem. Tas viss ir ļoti uh, rūpīgi izstrādāts arī tāpēc, ka mēs saprotam, cik svarīgi ir, lai būtu šādas kolektīvās uh, sabiedrības, kuras var piedāvāt plašu repertuāru lietotājiem. Tas ir svarīgi lietotājiem, un mēs arī respektējam. Tomēr mēs nevaram šajā ziņā sniegt, eh, eh, tad, tad, eh, tad vienkārši atļaut šādas aktivitātes. Viss, ko jūs darāt, tas tiek pasargāts no konkurences noteikumiem. Mēs to nevaram darīt. 101. 102. līguma pāns, tas attiecās uz šo direktīvu. Mēs to nespējām darīt. Tā tiešām nebūtu laba ideja. Un tas arī nenozīmē, ka es pilnībā jums piekrītu ka ir ļoti svarīgi, lai mm, būtu šī sastrādāšanās attiecībā uz konkrētas likumiem. Eh, protams, ir tātad arī eh, apusējās atzīšanas eh, līguma, tie ir ārkārtīgi svarīgi. Ja jūs cenšaties izvērst šos pasākumus, balstoties uz šiem nolīgumiem, tas ir tiešām izolēt tirgu un nosaka cenas, tad mēs runājam par kaut ko citu. Protams, ka neviens nav teicis, ka nebūtu iespējams sadarboties eh, sasībā ar konkrētas likumiem. Jūs, eh, piemēram, minējāt iniciatīvas kā, piemēram, eh, globālo datubāzi, un tā ir ļoti laba iniciatīva, tomēr mēs nevaram ierakstīt grozījumos, ka tas tad ietekmēs konkurences likums, vismaz Eiropas komisija tā uzskata. Attiecībā uz pārēdītājiem. Komisija tam ir eh, devusi, uh, tam ir sniegusi uzmanību, tāpēc mēs saprotam, cik šis jautājums ir svarīgs saistībā ar iekšējo tirgu. Mēs esam uh, snieguši iespējas uh, turpmāk attīstīties, jo sevišķi 35. mūsu priekšlikuma punktā, un mēs esam arī teikuši, ka attiecībā uz konkrētiem lietotājiem, kā piemēram attiecībā uz kādiem papildus lietotājiem, kas ir uh, papildus pasākumi eh, sakotējiem pārādītājiem, mūsuprāt, tiešām ir iespējams turpināt rīkoties balstoties uz veco sistēmu vai arī uz pasaušo sistēmu, kuras, tiem vārdiem sakot, eh, neatbilst eh, vienādām kvalitātes standartām un tehnoloģijas prasībām. Tomēr mums nevajadzētu censties paplašināt 33. pāntu šajā direktīvā kāpēc tātad tiesību turētāji saņems sliktāku darījumu no kolektīvām eh, sabiedrībām, ja licence tiks eh, sniegta patērētājiem tad, kad eh, citi dara tādas pašas aktivitātes. Tas ir kaut kas tāds. ko komisija nevēlētos darīt. Un ir arī vēl vairāk grozījumi, kas ir saistīti ar piekto pāntu. Tas ir ļoti svarīgs pāns šķiet, ka tur ir vēlme uh, eh, ierobežāt uh, eh, tiesību turētāju brīvību. Nevar tā būt, ka šī uh, direktīvas rezultātā uh, tiesību turētājiem mazāk brīvība. Mums ir jāsaglabā elastīgums, ir jāsaglabā izvēles iespējas, un tajā pašā laikā, kā jau iepriekš teicu, ir uh, jāņem vērā arī uh, kolektīvo uh, sabiedrību uh, vajadzības un vajadzība pēc līdzsvaru. Un šajā ziņā Un ir tādi piemēri, kā piemēram 114. Eh, vai 115. grozījums. Eh, tie ir diezgan problemātiski. Eh, jo tur tiek samazināts izvēles iespējas, tas ir turētājiem. Priekšā kungs, pēdējais komentārs attiecībā uz komerciāliem dalībniekiem. Uh, ir uh, vajadzība pēc uh, skaidrības runājot par komerciālajiem dalībniekiem. Ir dažādi veidi komerciālajie dalībnieki. Piemēram, uh, izpildītāji aģenti. Arī tie ir komerciālie dalībnieki. Ir uh, uzņēmumi, kuri uh, palīdz uh, izpildītājiem vai autoriem, un viņi uh, to dara. Mandērskungs, uh, uh, jūs noteikti viņus pazīstat, uh, viņi arī uh, ir bāzēti jūsu valstī, viņi dara veiksmīgu darbu, tāpēc, ka viņi veic arī kontroli par eh, tātad eh, izsludinātāju, kurš, piemēram, māk ļoti labi spēlēt eh, ģitāru, tomēr šie te aģenti, viņi skatās, lai visi likumi tiktu ievēroti. Un tas, ka šādi dalībnieki visi tiek mēs vienā lielā grozā, tas nebūtu pareizi. Tur runa arī par dominējošo pozīciju, par ekskluzīviem mandātiem. Kaut arī nav uh, Eh, šo te tiesību turētāju dalība. Un ja mēs to viņus visus cenšamies salikt kopā, to nevajadzētu tomēr darīt, jo viena lieta ir eh, noteikti vienāds spēles nosacījums, bet eh, ir tādos gadījumos jābūt tā, ka visi cilvēki dara vienu to pašu lietu. Bet šeit ir cilvēki, kuri dara kaut kādas citas lietas. Tās ir bažas no manas puses. Vēlētos uzsvērt to, ka eh, tiešām eh, eh, pasakos komitējai par veikto darbu un komisija jebkurā gadījumā vienmēr ir jūsu rīcībā, lai diskutētu par dažādām detaļām, kas ir saistītas ar jūsu komentāriem. Paldies par jūsu izcilo darbu! Paldies par šo, par šo ļoti visatvarošo atbildu. Vanderskungs, vai jums ir vēl kas piebilstams? Ja nē, tad uh, apsvērsim laika grafiku. Paldies, priekšsēkungs. Saka Vanderskungs, paldies visiem ēnu referentiem. Izteikšos pavisam īsi, saka Manders kungs, tātad. Es jau tagad saskatu vairākas iespējas. Es vēlētos, tad šis te viens pieturs aģentūras kopā ar šo te uh, interneta apkopojumu, uh, tā ir brīvprātīga sadarbība uh, bez valdības pār kontrolas. Šī te sadarbība netiek kontrolēta. Tas ir risinājums. Eh, Kristiāna, paldies par jūsu izklaidējošo eh, uzstāšanos, par to, kā jūs atsaucāt savus grozījumus. Attiecībā uz Malkomu teikto, vēlētos tikai lūgt paskaidrojumu, kāpēc eh, tika svītrotas mazākās kolektīvās sabiedrības, jo kāds tad ir risks? Ja jūs uh, izsvetrojat mazākās sabiedrības, tad pastāv iespēja, ka lielās sabiedrības Eh, tad iekļausies šajās mazajās sabiedrībās, un pēc tam eh, viņas varēs eh, apiet likumdošanu, un kā juriste saka, mums vajadzētu skaidri norādīt šādiem gadījumiem. Un tas ir iemesls, kāpēc es to svītroju, šo priekšlikumu. Tad fonda izveidošana, es esmu pret to, tāpēc, ka tas ir tāds stimuls, kur ir parādās jautājumi, kurš dos naudu un kurš ir kontrolēs, kādā tiks izmantota, varbūt ir nevis šiem citas organizācijas, un tāpēc saku, ka es esmu pret to, ka tiek izveidots šāds fonds. Mums eh, vajadzētu atrast citu mērķi, eh, kur izsērēt šo naudu. Tad attiecībā uz Eiropas eh, Savienības organizāciju demokrātijas līmeni visi minēja to, ka mums to vajadzētu uzlabot, un, bet no otras puses tā ir brīvprātīga schēma, kurā jūs kā autors varat uh, Eh, piedalīties eh, vietā, iekšējā tirgu. Un, ja jums nepatīk, kā jūs da aģenti darbojas, jūs varat doties citus, un, manuprāt, to varētu padarīt iespējumu ar šī priekšlikuma pal palīdzību. Eh, Tātad, ka autoriem būs izvēle, kuru aģentu izvēlēties, kas pārstāvēs viņu tiesības un kas apkopos viņu tiesības. Tas ir iespējams. Un es eh, domāju, ka šiem CMO vajadzētu arī palīdzēt autoriem viņu darbā, nevis eh, kontrolēt viņus. Ir daudzas iespējas, eh, kā panākt kompromisus, un es arī vēlētos lūgt ēnu referenci, referenci nākamajā trešdienā, iets ir iespējams. Būs stunda, stunda vai pusotra stundu gara sanāksme, skatīsimies, kā mēs varam panākt kompromisu par daudziem nogrozījumiem. Ja jūs tam piekrītat, tad es izsūtīšu ielūgumu. Kāda īsti notiks šis pasākums? Jūs vēlaties sadarboties, un nu, ir iespējams. Vēl, vēlos, lai šis uh, priekšlikums būtu veiksmīgs, kur visi arī atbalsta, un arī eh, komisija tas ir pieņemams. Paldies! Un es eh, domāju, ka eh, mums eh, būs 17. jūnijā iespēja spriest par grozījumiem, 18. būs balsojums. Un es domāju, ka ar jūsu ierasto enerģiju un savu attieksmi jūs, jums izdosies uh, panākt elegants kompromiss bez īpašas uh, šām problēmām. Paldies par komplimentiem! To, uh... Um, liels visiem paldies par iesaistīšanos, un tagad pāriesim pie otrā ziņojuma projekta, ko sagatavojas Mandars kungs, mēs, kurš ir ļoti aizņēmis. Šis ir likumdošanas ziņojums, kurā mēs esam galvenā komiteja, kas ir atbildīga referenta, vai jūs klausties Mandars kungs. Aicinu jūs jau uh, uzmanību. Kompromisus varēsiet panākt vēlāk. Jūs esat eh, referents arī nākamajā darba kārtības punktā. Nu pat mēs atradām kompromisus risinājumu sanāksmes laikam. Paldies! Priekšādā es vēl neesmu aicinājis jūs izteikties, es tikai vēlējos uh, Gohārt kungu sveikt, uh, kurš ir ieradies piedalīties mūsu sanāksmē. Viņš ir no Digi Markt. Uh, Interesanti, ka šis dosjē ir nonācis jūsu pārziņā. Tātad citā dalībvalsta reģistrēta mehānisku transporta līdzekļu pārvietošanas vienkāršošana vienotajā tirgū. Kolēģi atcerēsies, ka uh, šis bija viens no galvenajiem problēma jautājumiem. Un tad iepriekšējā darbā Boņē kunga sagatavotajā ziņojumā, tas tika apsveic arī vienotā tirgus fórumā, komisija ir rīkojusies, un tagad mums ir jāsniedz savus atzinums, un arī jāpadara šis priekšlikums par realitāti. Un vajadzētu nodrošināt to, ka dalībvalsts to pieņem un arī ievēro Tagad uzklausīsim Madersa kungu. Kā lai mēs to panākam? Aicināšu Madersa kungu iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Cita ēna referenta Kāras kungs, Stēlers kundze ir šeit, Rulers kundze, un arī es esmu šeit. Hendela kungs nav ieradzies, bet katrā gadījumā mums ir ļoti spēcīga ēna referentu komanda. Tvan, vārds jums. Paldies! cik gan svarīgi var būt šāda ceturtdienas pēcpusdiena. Paldies! Es jau uh, rakstīju savu ziņojumu ar zināmu. Iekļaujot tādu zināmas jautājumus, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, ir svarīgi, lai transporta līdzeklis tiek uh, reģistrēts uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to īstenot un lai mēs arī to varētu kontrolēt dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, ja, ja, tādu nodokļu atšķirību dēļ un citu iemeslu dēļ. Kas notiek? Orphan telephone. It's an orphan telephone. It's okay. Tas telefons bez īpašnieka. Paldies. It's, I think it's web streamed. Es domāju, ka to raida tiešsaistē. Kāds teica, ka jūs esat uzlicis eh, sev um, atgādinājumu telefonā. Jā, paldies. Eh, galīgais mērķis, eh, ko nav pašlaik iespējams sasniegt, ir tāds, ka mēs radām bezpapīra reģistrēšanu dalībvalstīs, un tam ir nepieciešama Eiropas datu bāze. Kā jūs iespējams zināt, tas nav iespējams, un es nevēlos uh, maicīt, mainīt visas valstu datubāzes, taču um, mēs vēl varam tās savienot ar UCARE sistēmu, kas pastāv jau pašlaik. Uh, mums jau ir uh, Eiropas uh, datubāze, kur ir uh, tiek uh, kumulētas, jeb apvienotas visas valstu datubāzes. Un, ja tas tā notiek, tad ir jābūt skaidrai Eh, situācija, kurā brīdī tad kā mēs rīkojamies, pieņemot šos lēmumus, pieņemot vai atsakot šīs, šos pieteikumus. Ir arī eh, prasības eh, no transporta uzņēmumiem. Ir uzņēmumi atšķirīgās dalību valstīs un šo iemeslu dēļ runājot par valstu kodiem, jo jau ir jau valstu likumdošana, un to es nevēlos grozīt, taču es vēlos mainīt šo brīvprātīgo iespēju izvēlēties valsts uh, krāsas. Vācija ir uh, dzeltens un melns. Uh, citām valstīm atkal, piemēram, ir balts un melns, Beļģijā ir balts un sarkans. Es uh, vēlētos ieviest eh, brīvprātīgu iespēju izvēlēties eh, eh, iespēju vai nu valsts krāsu vai Eiropas krāsu šo karodziņu uz numurzīmes. Es pats vēlētos šādu izvēles iespēju parādīt uh, Eh, kaut arī esmu īrlandietis, eh, to, ka esmu Eiropas pilsonis. Un mm, ADSC, e, Vācijas eh, autoīpašnieku organizācija, apgalvo, ka pastāv ļoti daudz problēmu šajā sakarā. Un es arī varu teikt, ka mums ir um, īslaicīgās numurzīmes, kur atkal ir jautājums par šīm krāsām ir uz laiku reģistrētas automašīnas, un tās arī būtu jāvar atpazīt. Lai nu kā, mums ir nepieciešams eh, īstenot pasākums pret krāpniecību, un to var darīt, izmantojot šīs viedkameras. Mēs zinām, ka tas ir iespējams, un mēs varam arī ieviest eh, mikroshēmas, kas būtu iemontētas automašīnās, proti pērkot uh, numurzīmes būtu jau iekšā iekodēta šāda mikroshēma, kas uh, nestu nepieciešamo informāciju. Būtu arī atbilstīga uzlēme, uzlīme, kas norādītu uh, nepieciešamo informāciju. Tādējādi mēs varētu izvairīties no krāpniecības. Jo, ja būtu šāda schēma, šāda mikroshēma un uzlīme, tad mēs varētu redzēt, vai tā ir vai nav zakta numurzīme. Tas nav dārgi. Esmu redzējis tādas cenas, kā piemēram mazāk nekā eiro par mašīnu. Tas varētu būt labs risinājums. Es uzskatu, ka nepieciešama um, tas nākamais jautājums, kas arī jums priekšstādāta kungs liksies būtisks, tātad apusēja atzīšana t, um, aut, tehniskās apskates uh, rezultātiem. Proti, ja automašīna ir pirkta, piemēram, Vācijā, un uh, ja tā tiek aizvest uz citu dalību valsti, tad, um, lai būtu tā, ka nav jāpārliek vēlreiz tehniskā apskate. Uh, Tātad būtu nepieciešama šī divpusējā, šī apusējā tehniskās apskates eh, rezultātu atzīšana. Pat ja jūs, piemēram, braucat uz Spāniju uz trim mēnešiem, lai izdzīvotu, pārdzīvotu, pārlaistu ziemu, tad um, nav jāpārliek vēlreiz eh, šis, eh, šī tehniskā apskate. Un um, rezultāti ir atzīti visā Eiropā, un visur ir redzams, ka automašīna ir izgājusi šo tehnisko apskati. Es um, priecātos uzklausīt ēnu referentu viedokli par šiem priekšlikumiem un kā viņi redz šos uh, uzlabojumus. Ir labi, ka ir arī ēnu referenti, kas var izteikt savu viedokli par um, Eh, šiem jautājumiem, kā piemēram numurzīmes, un es ļoti labprāt uzklausītu tātad eh, savu kolēģu viedokli. Paldies! Good. Right. Labi, uzklausīsim ēnu referātus. Tad profesionālo transporta līdzekļu reģistrācija ir iekļaut komisijas priekšlikumā, bet tagad uzklausīsim Kāras kungu, tad Stēlērs kundzi, Rulērs kundzi un es pats. Priekšsēdētājiem. Pirmkārt, es vēlējos pateikties Manders kungam par lielisko sagatavošanas darbu. Šis ziņojums ir, tas pārstāv vienu no pilsoņu galvenajām prasībām. Tā ir viena no 20 galvenajām problēmām, uh, pēc eh, pilsoņu viedu, saskaņā ar pilsoņu viedokli. Eh, mums ir jāno, lai nodrošinātu to, ka vienotais tirgus ir patērētājiem draudzīgs, mums ir jāvienkāršo lietas. Un tādēļ es varētu atbalstīt visus šos punktus. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai šī pagaidu reģistrācijas, reģistrācijas sistēma tiktu vienkāršota. Um, okay mašīna būtu jāreģistrē, transportlīdzeklis būtu jāreģistrē tajā vietā, kur tā ir visbiežāk izmantot, un vajadzētu būt arī uh, iespējām darīt to internetā ar drošu datu bāzi, un mums ir jānodrošina, lai jebkādi, uh, jebkādas iespējas uh, krāpniecībai tiktu novērstas, tā skaitā novērstas uh, novērst arī izvairīšanās no nodokļiem, es domāju, ka būtu jābūt iespējai arī uzlikt sodus, ja notiek kādas krāpnieciskas darbības, kas attiecas uz laika grafiku. Jūs minējāt sešus mēnešus. Es domāju, ka ir atsevišķi aspekti, kurus vajadzētu pielāgot. Ir a, spēcīgi argumenti par īsāku periodu un ir spēcīgi argumenti par garāku laika posmu. Es vēlētos teikt, ka vajadzētu Eh, ieviest atbilstīgu laika periodu reģistrācijas noraidīšanai, tā lai tehniskā apskata tiktu iekļauta, ir vēl kāds svarīgs aspekts - transporta līdzekļa drošums. Mums ir jānodrošina, ka visas šīs eh, lietas ir atrunātas reģistrācijas dokumentos. Lielas paldies par sagatavošanās darbu. Stāvērs kundze. Paldies. Paldies referentam. Paldies arī ēna referentiem. Es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu un noraidu šo. Un atbalstu priekšlikumu. Mums ir nepieciešama vienkāršotāka noteikuma attiecībā uz reģistrāciju, ne tikai tādā praktiskā braucēju līmenī, bet m, mm, arī tādā plašākā kontekstā. Es atbalstu referentu ziņojumu. Es domāju, ka te ir lielas iespējas panākt vienošanos. Mēs vēlētos, lai būtu pēc iespējas mazāk formalitāšu mašīnas reģistrācijā. Es runāju par 4. panta pirmo punktu, šeit, ka Mandars kungs runā par citām valstīm un to reģistrācijas plāksnēm. Piemēram, mēs runājam. Uh, tad šo gadījumā ar Skotijas reģistrācijas pākstēm, to mēs nevēlas, lai atkārtojas. Es domāju, ka šis sešu mēnešu periods varbūt ir pārāk garš. Tā vietā priekšlikumā vajadzētu skaidri norādīt, ka ja kāds transp, kad uh, pārāk ilgi laiks reģistrācijā mašīnām, kas pārceļas no vienas valsts uz otru, ka tas nav pozitīvi vērtējums. Vajadzētu norādīt īsāku teri, periodu. Um, tas arī tas būtu labāks risinājums. Es nevēlētos, lai šī direktīva tieši iedrošinātu izvairīšanos no nodokļa maksāšanas. Runājot par šīm prasībām automašīnas reģistrācijai, es nedaudz eh, samulsus par to, ka ir jāievāc um, automašīnas dati vismaz desmit, desmit datu laukos. Uh, jo īpaši ņemot vērā to, ka direktīvas nolūks ir vienkāršot visas procedūras mūsu pilsoņiem. Vairākas dalībvalstis, tā skaitā apvienotā karaliste, pieprasa apdrošināšanu kā priekšnosacījumu transporta līdzekļu reģistrācijai. Šīs aspekts pašreizajā formulējumā pietrūks, un tas varētu negatīvi ietekmēt arī pašreizējos pūliņus e, izsniegt šo vienoto vadītāju apliecību Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams nodrošināt e, augstus drošības standartus mūsu uz mūsu ceļiem. Ja runājam par uh, reģistrācijas plāksnēm, es dodu priekšroku, ka nu, katrs dalība valsts pats to varētu izvēlēties. Un, un atbildot saviem Skotijas vēlotājiem, tad man ir jāizstāv šās viedoklis. Es uh, augsti vērtētu tādu sistēmu, kas ļautu novērst viltotu reģistrācijas plātņu izmantošanu un arī jūsu svarīgs ir svarīgi. Visbeidzot, es atbalstu lielāku sastarpējo savietojumu, atbalstu referenta nostāju par informācijas apmaiņu izmantoju jau esošās sistēmas, būtu nepieciešama augstāka sadarbības starp kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu uh, lielāku drošību uz mūsu ceļiem. Tādēļ liels paldies! Paldies par jūsu darbu, un es priecāšos uh, panākt par, par, par darbu, lai panāktu kompromisus. Paldies! Paldies, Rolēš kundze! Halten, aber ich äh, möchte mich ausdrücklich. Es mēģināšu runāt īsi, taču es vēlētos pateikties referentam, jo viņš ir apskatījis šīs reģistrācijas normas, un tas viss ir ļoti sīki paskatīts. Eh, taču atcaucies uz eh, vides eh, apstākļiem, tas, tas arī ļoti labi, ka tas ir iekļauts, un es labprāt noskaidrot, ko par to domā komisija. Es domāju, ka ir, tas ir ļoti labs ziņojums, un es labprāt strādātu uz rīturpā. <laughs> well, thank you very much. Well... Liels paldies! Attiecībā uz uh, numurzīmēm uh, eh, Manērs kunga atbilde bija ļoti uh, interesanta. Uh, vēlējos uh, izteikt plašāku komentāru. Manuprāt, ir ļoti svarīgi progresēt pie šī ziņojuma, tāpēc, ka uh, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs ierobežojums pilsoņiem. Un man ir arī neliels brīdinājums Madēras kungam attiecībā uz dažiem no viņa ierosinājumiem. Uh, jo mums ir ātri jāprogresē, un tāpēc eh, mums ir ļoti arī jāņem vērā dalībvalstu uh, spējas un ideja par to, ka uh, tas ir priekšteicis tam, lai uh, ieviestu tad, šādu visu Eiropas datu bāzi un instrumentu. Tas ir pilnīgi pretproduktīvi attiecībā uz to, lai tas tiktu izdarīts ātri. Un eh, līdzīgā kārtā eh, tādas lietas eh, kā uh, numurs zīmes un uh, to prasības un citas lietas. Tas, protams, ir ļoti interesanti iekļaut šādas materiālas ziņojumos. Tomēr, manuprāt, mums vajadzētu nodrošināt uh, to, uh, ka uh, mēs pieturamies pie pamata lietām un izdarām to pēc iespējas ātrāk, tāpēc, ka tad, kad Uh, būs uh, iespējas veikt sektorinās darbu šajā kontekstā, mums vajadzētu teikt komisijai, un tas arī bija komisijas priekšlikumā. Pirmkārt, man liekas, uh, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Šī te uh, iespēja ieviest standārtu formātus uh, reģistrācijai. Un uh, mums arī ir skaidrs, ka ir nepieciešams šāds vienots reģistrācijas formāts. Un, eh, lai būtu šāda pārēja, mums patiesībā nevajag, eh, lai būtu šāds kopīgais datu ietvers. Patiesībā mums ir tikai nepieciešams, eh, lai šīs sistēmas savā starpā sazinātos, un mēs jau arī zinām no Eukaras datu bāzes to, ka ir bijis ļoti bijusi ļoti interesanta un informējoša uzklausīšana par šo jautājumu. Tas var visu padarīt daudz interesantāku, jo tur ir tiešām daudz interesanti punkti. Un arī diezgan lielā mērā skaidrs, ka eh, šī sistēma eh, funkcionēs balsoties uz eh, sistēmu datiem. Es vēlos arī teikt komisijai, ka mums ir jāieņem realistiska nostāja. Mums vienkārši ir jāsadā to, kas mums šobrīd ir mūsu rīcībā. Un ir jāpanāk, lai dalībvalsts sāk darboties, tāpēc, ka tādā veidā arī mēs varēsim nonākt pie jaunām citām aktivitātēm. Un līdz ar to es to vēlētos sasaistīt ar darbu, kādu mēs esam veikuši vienlaicīgi Attiecībā uz um, tehniskajām uh, pārbaudēm, tad šis te uh, atzīšanā, apusēja atzīšana par uh, um, tehnisko apskatu sistēmām. Es tāpēc vēlētos uzsvērt Digi Enterprise, ka tas ir svarīgs jautājums, un jūs par to arī runājāt, bet ir svarīgi ko par to uh, saka pilsoņi par šo atzīšanas aspektu, jo tas tiks realizēts uh, dēļ eh, šīm tehniskajām pārbaudēm, un tā ir neatņemama daļa no šī procesa. Katrai eh, dalībvalstī ir savi eh, nosīmi attiecībā uz to, kad ir kopīgie nosījumi un DigiMove ierosinājums ir jāskaņo ar to pilnībā. Un par to vajadzētu runāt. Un līdzīgā kārtā, piemēram, tādas lietas kā tehniskā pārbaude un apdrošināšana ir ļoti svarīga. Bet vēl viens jautājums, par kuriem mums vajadzētu būt eh, ļoti, uh, eh, kam vajadzētu pievērst lielu uzmanību, ir par kilometrāžu. Man šķiet, tas ir tiešām ir nopietni, kā vienkārša uh, kilometrāžas pārbaude, uh, var izturēt numurzīmi, tad, tad uh, tā, kilometrāžas pārbaude parādītu uh, to, Eh, kad, piemēram, eh, ir eh, cilvēki, kuri pārdod mašīnas vienkārši pārvedot no vienas valsts uz otru. Un tādā veidā varētu noteikt, cik, pati, cik ir patiesa ehm, šis nobraukums automašīnai. Līdz ar to, lai tagad sniegtu kvalitātu atbalstu, atbalstu Mandērsa priekšlikumam, es vēlos garantēt to, lai mēs sasniegtu dalībvalstīm ehm, minimālos mērķus, lai darītu kaut ko tādu, kas ir nepieciešams pilsoņiem. Un tas ir jādara pirms vēlēšanām. Es domāju, ka uh, Jūsu, tie ir jūsu uzdevumi, referenta kungs, tātad, tā, uh, lai tas būtu izdarīts. Un es arī nedomāju, ka mums ir jāveic citi ierosinājumi. Es domāju, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem ieviešot uh, jaunas, interesantas prasības, tāpēc, ka tas tik tiešām uh, uh, novērsīs no uzmanību no tā, ka pamatārs ir jā, jāveic pēc iespējas ātrāk. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad komisijas pārstājiem ir teiktos vārds. Paldies, priekšsēdētāj, kungs! Vēlētos eh, dalīties ar jums eh, informācijā, kādu esam sagatavojuši attiecībā uz eh, šo ziņojumu projektu. Sorry. Okay. Um, I was going to invite... Priekšsēdētāj, kungs, sākam. Golfaka kungs no Digital Enterprise. Un pēc tam arī Manders kungam tiktos vārds. Paldies, priekšniekums. Paldies, Mantērsa kungs, par šo ziņojumu. Komisija atbalsta šo ziņojumu, un es eh, domāju, eh, ka mēs atbalstām jau kādus uzlabojumus eh, projektā, kurš nāk no komisijas puses, un kura mērķis ir garantēt ceļu drošību, kā arī novērst noziegumus. Un tas jau iepriekš tika teikts ka mērķis ir vienkāršot pilsoņu dzīvi. Esam priecīgi par to, ka šis ziņojums atbalsta komisija. Uh, uh, obtaining this, uh, this target. The principal rule as established by the proposal is. Un priekšlikums ir tāds, ka dalībvalstis var pieprasīt uh, transportlīdzekļu reģistrāciju tad, ja uh, tie rezidenti dalībvalsts teritorijā. Mēs esam eh, priecīgi par to, ka šis eh, pamata princips eh, priekšlikumā ir arī paturēts. Un ir nelielas izmaiņas trešajā pantā. Tā mēs varam piekrist. Tomēr kopumā esam priecīgi par to, ka šis princips ir iekļauts priekšlikumā, un to ierosinās komisija. Ir vēl citas lietas, Eh, lai būtu saskaņotība, mēs vēlamies pievērst uzmanību tam, ka, piemēram, reģistrācijas certifikāta eh, turētāja definīcija, tas ir eh, definēts citā Eiropas Savienības tiesību aktā, instrumentā 937 direktīvā. Un iespējams būtu labāk, ja ir kādas izmaiņas definīcija attiecībā uz certifikātu turētāju, ja tās tiktu ieviestas. Tas E, vienlaicīgi strādājot pie šī priekšlikuma. Mums būtu jāpaturās pie definīcijas, tādas kāda tā ir šobrīd šajā priekšlikumā. Un ir arī dažas e, lietas attiecībā uz nodokļiem. Kā jau es teicu, pilnībā atbalstām visu, kas var kaut kādā veidā uzlabot e, noziegumu prevenciju Eh, transporta līdzekļu un eh, numurzīmu eh, krāpniecisku izmantojumu. Un nebūtu pareizi ieviest to tikai tātad, lietotājām mašīnām vai tām mašīnām, kuras jau ir kaut kur reģistrētas. Manuprāt, būtu prātīgāk domāt par priekšlikumu, ieviest tādu lietu visiem transporta līdzekļiem, kuri tiek reģistrēti, ne tikai tiem, kuri jau ir reģistrēti. Un mūsu priekšlikums būtu uh, to visu uh, ierobežot e, līdz auto, līdz auto reģistrācijai un nereģistrējot uh, tos uh, auto, kur tiek reģistrēti pirmoreiz. Attiecībā uz uh, apdrošināšanas jautājumu mēs gaidām diskusijas, un kurās mums novadīs. Atzinumā ir minēts, ka varētu būt prasība Tad, ja jau ir šāda eh, prasība attiecībā uz transportiem, kuri ir reģistrēti kādā dalībvalstī, tas varētu labi darboties praksē. Un kopumā. We are, uh, the Commission welcomes the, the, the future discussion. M mēs gaidām arī nākotnes diskusijas un ceram, ka viss veiksmīgi attīstīsies šajā komitejā. Paldies! Mr. Manders, just to wind up. Manders kungs, noslēguma vārdu. Mēs paldies! Paldies par atbalstu vairumam no manām ierosinātajām lietām. Es vēlējos eh, teikt, tad ir iekļauta apdrošināšana un uh, nobraukums un datubāze, tomēr es vēlētos ieviest uh, vēl vienu lietu. Tas būtu kopīgais formāts reģistrācijai. Tas ir nolasāms un atzīstāms visā Eiropā. Līdzīgi kā pasa. Un tad attiecībā uz turētāju definīciju es to nevaru apsolīt, tomēr uh, esmu uzklausījis uh, eh, jūrī komitejas uh, uzklausīšanu. Uh, ir tātad līdzīga kompānijas. Uh, un tad, kas īsti ir um, turētāji šajā gadījumā, un es vēlos uzlabot šo definīciju, bet ja jūs vēlaties eh, paturēt veco definīciju, man kāda problēma, es tikai centos uzlabot juridisko tekstu. Un mēs par to arī varam diskutēt. Eh, šī ir eh, regula, tātad reģistrācijai, un es tiešām priecājos, kā jūs teksts apmierina. Tomēr, attiecībā uz transporta līdzekļu reģistrāciju, es nevaru to attiecināt uz pilnīgi visu veidu reģistrāciju. Un es eh, priecātos, ja jūs eh, kaut kādas daļas arī pārkopētu eh, citās regulās, jo, manuprāt, mums vajadzētu izmantot pilnīgi visas izmanto iespējamās tehnoloģijas, lai izmantītos no krāpnieciskām darbībām un lai dzīve būtu vienkāršāka pilnīgi visiem. Un tad attiecībā uz numurzīmēm es nelūdzu, lai visā Eiropā būtu vienādas numurzīmes, tāpēc, ka uh, Nacionālais eh, kodeks jau tiek iestrādāts visā, visā valsts likumdošanās, un līdz ar to turētājs var eh, izmantot, izmantot kādu citu iespēju. Tāda ir galvenā doma. Attiecībā uz laika grafiku. Uh, uh, Termiņš grozījuma iesniegšanai 6. jūnijas un priecājos ielūgt kolēģus lai viņi varētu iesūtīt minimālo skaitu grozījumu, jo to ir mazāk, jo labāk. Un tad grozījuma apspriešana norisināsies 27. jūnijā. Un skatīsimies, vai ir iespējams rast kompromisu jūlijā. Un es arī balsošu uh, jūnijā šajā komitē. Tas arī viss. Paldies! Can I just though, clarify one thing, or maybe the Commission can help us, because you talked about formats. And my understanding is there is already a, com a common format to the registration document. Uh,